I think we can start. Varam sākt, kolēģi. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich Godātie kolēģi, dāmas un kungi. Sāksim šodienas komitejas sanāksmi. Ja pret darba kārtību nav iebildumu, es uh, to uzskatu par pieņemtu. Tad tāds arī ir 26. septembra protokols un 6. oktobra protokoli tiek pieņemti, ja arī par tiem nav iebildam. Labi. Priekšsēdētāja paziņojuma man nav. Un ceturtais punkts ir dzelzceļa pakotne. Mēs runāsim par tirgus atvēršanu iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvaldājumiem, par dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu un par dzelzceļu uzņēmumu kontu normalizēšanu. Eh, šeit mm, saskaņā ar reglamentu eh, man jānorāda uz procesuālo mm, punktu. Proti 27. oktobrī mm, tika paziņots padomes, eh, paziņot par pad, padomes nostāju par trim dosjē. Un saskaņā ar 66 pantu reglamentā ir paredzēts, paredzēts šāda procedūra. Um, padomas nostāja mm, tiks izskatīta kā pirmais punkts vadības komitejas pirmās sanāksmes darba kārtībā, mm, kas notiks tuvākā laikā pēc šī paziņojuma. Tāpēc eh, es to vēlos arī paziņot, jo šodien notiek nākamā trankomitejas sanāksme. Un eh, līdz ar to mums formāli sākas eh, otrājs lasījums. Referenti jau rīt izteiks savas idejas un nobalsojums, balsojums notiks 5. decembrī un pēc tam, cerams, arī decembra plenārsēdē. Ar Um, mēs uh, tagad uzklausīsim mūsu referentus. Lūk, jums vārds. Paldies! Jā, kopīgi ar kolēģiem mēs vienojāmies uh, par pamata aspektiem uh, aviācijas stratēģijai par Eiropu, saka Pāvils Teličkam, mm, kas ir Aldēm mm, koordinātoru referents pie šī dosjē. Un Uh, mēs uh, nevarējām vienoties par visiem īstenošanas uh, aspektiem, bet mēs izdomājām, ka mums jāiegūst tāds plašāks ieskats. Mēs runājam par aviācijas um, nozares plašu kompetenču ziņojumu. Mums jāuzsver aspekti, kas relevanti šim sektoram. Uh, Mums noteikti arī jāiesaista darbā pārējās komitejas parlamentā. Pagaidām mēs cenšamies pielāgot uh, to, cik konkrēti mēs runāsim par atsevišķām detaļām. Pamat jautājums šķiet ir savienojamības aspekts nākotnē, intermodalitāte. Otrakārt drošums drošība, bet um, gatavojoties šiem darbiem, mēs saprotam, mm, ka ES tēriņi šeit ir ļoti interesanti. Aviācijas stratēģijai mums ir 32 grozījumi iesniegti, bet tā gan ir tāda iekšēja loģika, ko es vēlos arī paturēt Un es vēlos paturēt dažus aspektus, kas ir izšķirīgi mūsu politiskajai grupai. Es redzu, ka kolēģi vēl mums pievienojas, un es ļaušu viņam mums pievienoties. Nu, tikai tāpēc, ka šis kolēģis ir Roberts Zīle, mēs ļausim viņam patraucēt, tas nekas. Vārdsakot, es eh, ierosinu pieturēties pie mūsu iekšējās eh, grupas stratēģijas, un tā arī ir, zinām, disciplīna, ko es eh, nevēlētos izjaukt. Nu, un parasti visi, kas uzstājas pasakas līdzreferentiem, ēnreferentiem, mm, Un es to daru ne, tiek, ne tikai tāpēc, ka man tas jādara, bet no visas sirds. Starp citu, ir ļoti daudz sieviešu kolēģi manā komandā, visi ir lieliski profesionāļi, man tiešām prieks ar strādāt ar šiem cilvēkiem. Mēs jau esam labi pavirzējušies uz priekšu, mums ir divi kompromisu priekšlikumi, eh, kas nosedz visus 338 grozījumus. Tagad eh, vakar notika vēl divas ēnu eh, referentu sanāksmes, un mums ir izdevies izskatīt diezgan daudz materiāla. Uh, Un uh, varam jau runāt par uh, iespēju vienoties mūsu starpā. Es domāju, ka mums vēl kādi trīs tādi atvērti jautājumi ir palikuši, un uh, par tiem katram jākonsultējas savā politiskajā grupā, bet šķiet, ka uh, mēs varam vienoties par pamatlietām, mēs saprotam, ka jāuzņem šīs saistības, un uh, mm, līdz ar to šo domstarpību mums nav tik daudz priekšsēdētāji. Es eh, varbūt nepievērsīšos eh, visiem kompromisa grozējumiem, jo par to es runāju eh, iepriekšējā sanāksmē. Man šķiet, ka šobrīd svarīgāk būtu uzklausīt manus līdzreferentus. Tas tiešām ir svarīgāk un citus komitejas kolēģus. Un, ja nepieciešams iedziļināties detaļās, tad es to darīšu apkopojot noslēgumu vārdām. Paldies, Dērtra Klūne. Paldies priekšsādātājiem. Un paldies Teličkas kungam par viņa ziņojumu. Nu, šķiet, ka tas tiek plaši atbalstīts manā grupā un arī citās grupās. Nu, šķiet, ka tas ir labs ieskats. Atspoguļo iepriekšējo līdšanējo sanāksmju garu un uh, to atmosfēru, kas valdēja ref, ainu referentiem tiekoties, tā kā par to man nav daudz ko teikt komitejā jau notika diskusija, mums bija Empel atzinums par aviācijas stratēģiju, ko mēs izskatījām. Mēs runājam tagad tikai par aviācijas lietām, tas jau nozīmē zinām skaidrību. Varam nošķirt vienu no otram, grozījumos uzsverts, nepieciešam, ka nepieciešams komisijām dalībvalstīm skatīt Single European Sky pasažiertiesības, tiesības, attiecīgu regulu, un um, man šķiet, ka galvenais ir, lai mūsu aviācija uh, attīstītos, kļūtu konkurētspējīga, uh, jāatrisina iekšējas problēmas, uh, lai veiksmīgi, lai būtu veiksmīgiem starptautiskiem mērogām šajā sektorā pastāv arī spiediens uh, uz mums, lai atrisinātu šīs problēmas, tad pārlidojuma aspekts um, jāatrisina. Sākotnējā ziņojumā par Teličkas kungs arī par to runā, un grupa reakcija diezgan pozitīva. Mēs runājam par dalību valsts suverenitātes uh, uh negraušanu. Uh, Tas no vienas puses, bet no otras puses jāiet uz priekšu tomēr šajā jomā. Eh, Monreāli notika IKA asamblēja pēc sākotnēji ziņojuma publiskošanas, un eh, tās rezultāti arī pieminēti ziņojumā. Teličkas kungs jau runāja par um, ehm, savstarpēju savietojāmību. Tas tiešām ir ļoti svarīgi. Mm, jāuzsver, ka savienojamība reģioniem un attāliem reģioniem vai salām ir ļoti svarīga. Te ir eh, daudz scenāriju un daudz opciju runājot par iekšzemes um, ceļojumiem, mm, bet eh, daudzi iedzīvotāji joprojām pilnīgi atkarīgi no aviācijas, ka tas jāņem vērā. Pēc būtības tas, kas te tiek ierosināts, atspoguļo ličinājās diskusijas, jūtos diezgan pozitīvi mm, par šo ziņojumu, tas ir ambicios, atspoguļo to, ko vēlamies panākt ne tikai aviācijai, bet arī aeronautikai, piegādes ķēdēm, lidostu infrastruktūrām, infrastruktūrai un tā tālāk. Tā kā, nu, ļoti ceru Uh, ka notiks šis balsojums 5. decembrī, kas būs pozitīvs, un tad uh, balsojums plenārsēdē. Paldies vēlreiz uh, Teličkas kungam, paldies par tik atvērtu sadarbību ar ēnu referentiem, un paldies kolēģiem. Paldies jums. Tagad Inēs Jāla Sendere. Paldies priekšsādātājiem. Nu, Visapirms visu to labāko referentam, Teličkas kungam. Viņš uh, tik tiešām bija ļoti atvērts, gatavs sadarboties. Mūsu sadarbība bija ļoti veiksmīga visai mūsu grupai. Ja jau mēs runājam par nākotni, sektora nākotni, uh, vajadzētu ņemt vērā arī uh, Eh, tos pīlārus, kas mūs interesē šodien. Būtu svarīgi uzsvert, ka nepieņemsim trešo valstu negodīgo konkurenci, runājot par valsts palīdzības sniegšanu. Eiropā tādu pārkāpumu lielākoties nav, bet eh, jāskatās, ko dara trešās valstis. Un tāda interesantas ir idejas par reģionālajām lidostām un savienojumu ar lieliem termināliem. Te runa ne tikai par kohēzijas politiku, bet arī par lidostu dinamiku, savienojumiem un uh, kapacitātēm, kas jāuzlabo. Un tad attāli reģioni un salas. Ļoti labi, ka arī salas te tagad tiek uzņemtas un ar salām mums vienmēr bijušas problēmas bet arī kalnu reģioni, teiksim, kas ir grūti pieejami lidostas kalnu reģionos, piemēram. Svarīgi ir atzīt pasažieru tiesības, jaunas tehnoloģijas, kas var palīdzēt, uh, lai panāktu vairāk caurskatāmības un piekļuves. Vieglāk tagad ir iegādāties uh, uh, biļetes lidojumiem, tad Gibraltārs, te tika izstrādāts kompromiss, ko grupas atbalsta, un kas šķiet ir pieņemams. Divi jautājumi vēl ir atvērti. Visu pirms uh, punkts par uh, sociāliem aspektiem. Te ir daudz lietu, kas mūs interesē, teiksim, bul, komisāra Bulca. Uh, tur personīgi iesaistījusies un uh, runāja par sociālo pakotni, kas jāpieņem un kurai būtu jādarbojas kompensējoši, ņemot vērā to, ka daži sektori tā kā kļūst tad mazāk atraktīvi līdz ar šiem jaunieviesumiem. Un, eh, un tad šī debesu automaģistrāle, par ko runāja mm, referents, nu, šī koncepcija ir interesanta, bet par to grupā vēl būtu jārunā. Nevajadzētu to uzskatīt eh, par uh, par atkāpšanās iespēju. Nu, paldies, Fost Džaklīna Fostere. Lielas paldies. Es piedalījos diskusijās no paša sākuma un varu teikt, ka tās noritēja ļoti efektīvi, sadarbība bija laba. Kā jau izskanēja no citiem ēnu referentiem, varu tikai atkārtot, pie, pievienoties viņu vārdiem. Es uh, nerunāšu par visu, Bet, ja aplūkosiet ziņojumu un ilgtermiņa stratēģiju, jo runa ir par stratēģiju, tad visi pamat eh, aspekti te ir iekļauti. Man ļoti patīk ziņojuma struktūra, tā ir tāda pašsaprotama, lietišķa, skaidra, dokumentā 500 lapuses. Bet uh, tas nenozīmē, ka tas ir sliktāk par dokumentu, teiksim, 25 lapusēm. Tur viss ir par lietu. Mēs runājam par uh, transportu, transporta nozari, kas ļoti svarīga šai komitejai. Ļoti labi, ka pievēršamies sociālajai pakotnē, vēlamies eh, darba vietu šai nozarē, te ir iespējama izaugsme. Protams, runājam par vidi, Teiksim, mums ir Clean Sky projekts, tad tīrās debesis un aeronautikas nozare tur tiek iesaistīta, un tad mums ir vienotas Eiropa, Eiropas debesis, Single European Sky iniciatīva un viss, kas ar to saistīts. Tas darbosies tikai, ja būs politiskā griba no dalību valstu puses, un šobrīd no dalību valstīm es nejūtu pietiekamo politisko gribu uzlabojot kapacitātes un uh, rēģējot uz 21. gadsimta vajadzībām. Mums ir uh, valstu bloks tomēr, kas, uh, uh, kam tirzniecības attiecības ar pārējo pasauli, tā kā te jānosaka līmeņa atzīmes par to, ko darīt. Par drošību Šobrīd lidostās e, darbojas ļoti sarežģītas e, drošības sistēmas un svarīgi, lai sistēmas būtu tiešām vislabākās, e, jo no tā daudz kas ir atkarīgs, bet droši vien tas kļūst aizvien dārgāks. Un um, iespējams, um, te var izmantot tādas varbūt inteliģentākas um, procedūras, lai atvieglotu dzīvi, teiksim, cilvēkiem, kas ceļo regulāri, nu, teiksim, uzņēmēji, kas uh, ceļo katru nedēļu vai turisti, kas dodas atvaļinājumā, nevajadzētu viņam liek sarežģīt dzīvi, bet uh, jābūt šai drošībai. Te uh, varam varbūt paskatīties uz to, kas notiek ASV. Tad par konkurētspēju jādomā, par salām, par uh, nelieliem, eh, grūti pieejamiem reģioniem, nelielām lidostām, un par to visu te ir runa. Mm, šķiet, ka tas ļoti sabalansēts ziņojums, EKR to eh, ļoti atbalsta, un ceru, ka komitēm parlaments arī to atbalstīs. Paldies vēlreiz referentam par viņa efektīvo pieju šim darbam. Paldies! Tagad Katarīna Konečnā. Paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi! Lielas paldies referentam par viņa priekšlikumu un konstruktīvo pieju. Es saprotu, ko viņš vēlas panākt, un uh, es cienu viņa viedokli, bet uh, visam nevaru piekrist. Teličkas kungs pats raksta ziņojumā, ka gatavojot šo stratēģiju, mums jāuzlabo sastarpējā savietojamība, konkurētspēja, un ka viss jābalsta uz tirgus mehānismiem, bet mēs mūsu grupā to skatām citādāk. Mūsuprāt, centrā ir patērētājs un viņa tiesības kā arī aviācijas sektora darbinieki. Daudz intensīvāk jāpievēršas vides aspektiem. Mēs nevaram pievienoties šim ziņojumam, nevaram to simtprocentīgi atbalstīt, jo mums jāpasargā pilsoņu intereses, sociālās tiesības. Um, aviācijas sektora darbiniekiem mm, jānodrošina, jo bez viņiem mm, sektora darbība nebūs iespējama. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs uh, atstāsim šos cilvēkus nelēmē, un um, tas var novest arī pie uh, avārijām, katastrofām, kur tiks zaudētas dzīvības. Parlamentam jāparāda, ka tas rūpējas par pilsoņiem. Pagaidām mēs ziņojumā to nekonstatējam, un tāpēc nevaram to atbalstīt šobrīd. Paldies, Davors Šklets, lūdzu, viņš tikko, tikko pārādās un tieši laikā. Jā, paldies. Atvainojiet, nedaudz iekavēju. Bet uh, paspēju tomēr laikā. Man ir ko teikt par Teličkas kunga ziņojumu. Ziņojums uh, no mums daudz ko pieprasa. Mēs e, redzam, ka balsojums nemaz nav tik vienkāršs, un um, um mums jāatskatās uz komisijas priekšlikumu mazināt emisijas aviācijas sektorā. Tam jābūt saskaņā ar mūsu grozējumiem drīzāk mūsu grozījumiem jābūt saskaņā ar šo komisijas priekšlikumu. Un ko es ar to gribu teikt? Es um, daļai varu atbalstīt to, par ko runājam, tiekoties uh, ar citiem ēnu referentiem, bet neatbalstu visas strateģiskās opcijas. Aviācijas sektoru uh, nevar skatīt eh, tikai un vienīgi kā tādu peļņas mehānismu, peļņas eh, gūšanas mehānismu. Mums te ir starptautiskie standarti, mums ir eh, IKO vienošanās par emisiju samazinājumu, ar ko esam diezgan laimīgi. Bet, mm, neskatoties uz to, jāatbalsta. Ja izpēta un attīstība ne tikai uz zemes, bet arī uh, lidmašīnās, gaisa kuģos, uh, lai arī lidojuma laikā samazinātu emisijas. Atgādināšu, ka šī komiteja atbildīga arī par turismu. Un Eiropa vēlas uh, piesaistīt uh, pēc iespējas vairāk turistu. Tas ir iespējams tikai ar aviācijas palīdzību, lidmašīnas. Un ja mēs runājam par emisijām, 45% no visām emisijām, kas uh, jāsamazina, rodas uh, aviācijas sektorā. Līdz ar to no mums daudz ko sagaida. kas mani vēl nedaudz satrauc. Iespējams, ka mēs ar šiem priekšlikumiem izjauksim labu sadarbību starp eh, dažādām iestādēm dažādās dalību valstīs, kas jau cenšas samazināt emisijas. Līdz ar to es nevaru eh, atbalstīt šīs debesu maģistrāles eh, iniciatīvu. Mm, mums vajadzētu vēlreiz uh, apsvērt šo ideju. Un visdrīzāk būtu jāizmanto parāk prakses, kas mums jau ir, lai mazinātu emisijas. Un kas te ir svarīgi? noteikti ir darbinieku sociālās tiesības, bet arī pasažieru so tiesības. Un tad arī vajadzētu padomāt par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ar samazināt mobilitāti. Tātad eh, šis starpa modālais eh, režīms ar eh, tā palīdzību mēs varētu piedāvāt cilvēkiem dažādas iespējas, eh, teiksim, izmantot citus eh, transporta veidus, ne tikai lidmašīnas. Tātad šī intermodalitāte ir kaut kas, kas mums ir ļoti svarīgi, un tas ir jāuzsver ziņojumā. Paldies Teličkas kungam par eh, ļoti labu sadarbību. Domāju, ka turpmāk tiekoties mums izdosies vēl piestrādāt pie šiem, pie šiem nepilnībām. Paldies! Pirms eh, došu vārdu eh, citiem, eh, paziņošu tulkiem, ka mēs vienojamies, ka vāciski mēs tulkojam mūsu komitejas nosaukumu kā turisma, tad transporta un turisma komiteju. Tad vāciski tur ir atšķirība. Tikai norādījums vācu tulkiem. Paldies priekšsādātāji! Saka Koka kungs, tad paldies Teličkas kungam. Uh, par lielisko kompromisa priekšlikumu. Man ir tikai trīs nelieli komentāri. Otrais kompromiss. Te labāk būtu bijis skaidrāk runāt uh, par uh, vienoto, uh, par vienotēm Eiropas debesīm un par šīs iniciatīvas kopsakarīgāku īstenošanu. 23. kompromisā vajadzētu balstīties uz uh, riska izvērtējumiem, eh, jo strateģiski jāpielāgojas draudiem, kas nemietīgi mainās. Treškārt, eh, mans grozījums 323, eh, tas paredz duālās izglītības iespējas aeronautikā un aviācijas tehnikas jomā tehniskajās augstskolās Eh, manuprāt, tas ir ļoti būtisks aspekts, jo īpaši tādā starptautiskajā nozarē kā aviācija. Jo zināšanas jāpiemēro globālā uh, skatuvē. Un visbeidzot, es gribētu norādīt, ka Empel komitejas atzinums arī būtu jāņem runājot par sociālajiem noteikumiem un nodarbinātību. Paldies, Gesine Maisnere. Paldies, priekšsētē, paldies Teličkas kungam. Es domāju, ka daudz kas jau tika teikts. Šis ziņojums ir ļoti labi līdzsvaros, tas tika sagatavots ātri. Un man ir tikai divas norādes. Pirmkārt, privātās līdzsabiedrības, privātās lidmašīnas arī te būtu jāierauj. Nu, protams, mēs runājam par uh, lielajiem maršrutiem, bet jāsaprot, ka privātais sektors te arī spēlē ļoti lielu lomu. Mums ir jāņem vērā uh, arī privātais sektors, ar, arī runājot par lidostām. Jāpalūkojas, kādas lidostas var izpildīt visus nosacījumus un kādas nē. Un tad runāt par gaisa maģistrālēm. Inēsa Ajala Sendere to pieminēja, bet, nu, uh, Viņa teica, ka tā ir uh, diezgan nesaprātīga ideja. Man gan šķiet, ka ideja ir laba. Protams, mēs pašlaik runājam vēl tikai par aplesēm. Bet uh, lūkojoties, tad kāda ir vispār izsateiksme uh, Eiropas Savienībā? Es domāju, mums vajadzīgas maģistrāles uh, gaisā. Tad mēs nevaram atļauties tādas neierīkot Un pat ja šī ideja skan varbūt pašlaik eh, vēl pārāk fantastiska, par to vajadzētu domāt. Es domāju, ka šī ziņojums tik tiešām labi papildina komisijas eh, dokumentus par aviācijas nākotni. Paldies, Izabela de Monte. Paldies, priekšsādātāji. Es arī vēlos pateikties referentam un ēnu referentiem par līdz šim paveikto darbu, par sasniegtiem kompromisiem. Man pašlaik ir būtībā tikai viens komentārs, proti e, reģionālās lidostas spēlē ļoti svarīgu lomu. Un runāt par darbības atļaujām, par reģionālo attīstību, kas ir saistīta ar um, lidostu darbību. Uh, tie ir būtiski aspekti. Tāpat arī turisma attīstība ir atkarīga no, šī, no šo lidostu darbības. Protams, mums jāuzsver arī vajadzīgā elastība. Vietējā līmenī arī jārīkojas uh, aktīvāk, uh, vajadzētu domāt par lidostu izvietojumu, par ziņošanas procedūrām, uh, par iespējamajām kompensācijām, eh, vajadzīgajām investīcijām, eh, par mazo lidostu pārvaldību. Visi šie aspekti ir svarīgi. Un vēl kāds komentārs par 20. kompromisu. Tas ir pozitīvi vērtējams. Eh, te ir pieminēta beznodokļu tirsniecība. Tā ir ļoti svarīga lidostu operatoriem. Lielas paldies! Ines Ajala Sendere vēlreiz laikam vēlas runāt. Jā, paldies priekšsādātāji. Es vēlējos tikai atbildēt Maisneres kundzei. Pašlaik regulā jau ir uh, runa par uh, reģionālajām grūtībām uh, gaisa satiksmē. Regional bottlenecks tur ir pateikts. Eh, bet referentam ir pavisam cits formulējums, un šķiet, ka eh, tiek izdarīts mēģinājums eh, tagad glābt situāciju gandrīz vai ar likumīgiem streikiem, bet tas ir saistīts ar darba apstākļiem, ar darba līgumiem. Tas ir kaut kas cits nekā komisijas izmantotais jēdziens. Tāpēc būtībā es vienkārši gribēju teikt, ka mums vajadzētu palūkoties, kā mēs formulējam uh, priekšlikumus. Paldies! Tagad uh, Filips Kornēlis no komisijas uh, MUV ģenerāldirektorāts. Paldies priekšsādātāji! Pirmām kārtām no komisijas puses es vēlētos pateikties referentam Teliškas kungam par sagatavoto uh, atzinumu. Tas atbalsta komisijas aviācijas stratēģiju kopumā. Mēs pozitīvi vērtējam arī to faktu, ka atzinumam ir plaša atbalsts šajā komitejā. To mēs dzirdējām tagad no visām pusēm, un tas ir ļoti iedrošinoši, jo mēs eh, cenšamies aviācijas stratēģiju īstenot pēc iespējas labāk. Vēlos izteikt komentārus par diviem aspektiem, kas izraisīja visvairāk reakcijas. Vispirms ārējā aviācijas politika un tad reģionālajie starpsavienojumi. Par ārējo aviācijas politiku tātad. Mēs apzināmies, ka te jārīkojas ātri, ir uzsāktas sarunas ar vairākām trešām valstīm, balstoties uz mandātiem, kurus saņēmām šogad jūnijā. Un taisnīga konkurence ir svarīga sastāvdaļa šajās sarunās šajā ārējā dimensijā. Mēs tāpat aktīvi strādājam pie priekšlikuma aizstāt uh, regulu 868, un mēs ceram, ka jaunais priekšlikums būs gatavs jaunajā gadā. Tad uh, reģionālie starpsavienojumi. Vispirms vēlos uzsvērt, ka komisijas prāt savienojumi Eiropas Savienībā spēlēja izšķirošu lomu, un tas skar arī perifēros reģionus, kas nav viegli sasniedzami ar citiem transporta līdzekļiem. Pastāv pozitīva tendence nozarē, proti mēs redzam, ka pieaug uh, satiksme starp atsevišķiem punktiem, point-to-point -point traffic. Un tas nozīmē, ka ir vairāk tiešo savienojumu starp sekundārajām lidostām. Tas uzlabo savienojumus. Bet, protams, jāņem vērā arī reģionālo lidostu jauda. Ir nepieciešama vai eh, noteikta jauda, lai apmierinātu pieprasījumu, bet šai jaudai jābūt tieši eh, tādai, kā vajag. Tā jābūt līdzsvarotai, ne par daudz, ne par maz. Mēs nevaram atļauties uh, būvēt lidostas, kas paliek tukšas. Jau tagad mums ir vairāki instrumenti, kurus var izmantot, un tos mēs izmantosim, protams, arī eh, nākotnē. Mums ir valsts atbalsta vadlīnijas, mums ir EFSI, mums ir uh, valsts pakalpojumu uh, pienākuma uh, noteikumi. Un visbeidzot, priekšsādātāji par Eiropas vienotajām debesīm. Vēlos norādīt, ka mēs arī esam vīlušies, ka uh, SES2 plus uh, priekšlikums nevirzās uz priekšu. Uh, tas ir uh, tiešām ļoti nepatīkami. Gibraltāras jautājums netiek risināts, kā mēs būtu vēlējušies. Gaisa maģistrāles, debesu maģistrāles arī ir interesanta koncepcija. Par to esam gatavi domāt Protams, kad mēs runājam par maģistrālēm, tad pirmais, kas nāk prātā, ir troksnis, piesārņojums, sastrēgumi, bet šeit būtībā runa ir par tieši pretējo. Mēs vēlamies uzlabot satiksmi gaisā, lai uh, satiksmes plūsmas būtu gludākas. Lai uh, varētu izmantot tiešos maršrūtus uh, bez uh, liekām problēmām, neskatoties uz sastrēgumiem kaut kur. Pašlaik eh, bieži vien ir eh, nepieciešami gari apvēt ceļi, lai nonāktu eh, vajadzīgajā mērķī. Tad mēs domāsim par šo koncepciju. Liels paldies par to un vēlreiz paldies par vispārējo atbalstu stratēģijai. Paldies, un tagad vēlreiz vārds referentam, Teliškas kungs. Paldies priekšsādātāji! Kā es teicu, es vēlos tagad reaģēt uz dažiem izteiktiem komentāriem. Visu pirms es ļoti augstu vērtēju visu teikto, jo būtībā ēnu referenti apstiprināja to, ko es teicu sākumā, proti, ka mēs strādājām ļoti konstruktīvā atmosfērā un ļoti kopsakarīgi. Tagad daži komentāri no manas puses. Pirmkārt, par gaisa maģistrālēm. Komisija pieminēja, ka runa te ir par labāku satiksmes plūsmu pārvaldīšanu. Tik tiešām mēs to nevēlējamies formulēt detalizēti, bet mums, ēnu referentiem, ir tomēr izveidojusies kopēja izpratne par šo koncepciju. Bet Jāla Senders kundze pieminēja pilnīgi pareizi, ka tas nedrīkst apdraudēt kaut kādā veidā darbinieku tiesības, tiesības uz streikiem, piemēram, un kaut kāda veidā tas nedrīkst apdraudēt arī citas darba un sociālās tiesības. Turpmāk diskutējot par gaisa maģistrālēm, mēs to paturēsim prātā. Bet mums jau tagad ir Cezara programma, mums ir vienotās Eiropas debesis. Uh, un mēs varam šīs idejas attīstīt tālāk, uzlabojot satiksmes plūsmas aviācijā. Protams, eh, mēs eh, vēlamies eh, reaģēt uz kaut, kā, kaut kādiem traucējumiem. Un, kad mēs runājam par satiksmes traucējumiem, tad būtībā tas ir visaptverošs jēdziens Uh, mēs te neiedzināmies detaļās, mēs uh, nerunājam par to, kāda veida traucējumi ir domāti. Šajā kontekstā jāatzīmē, nu, ka nu, varbūt mēs varētu dažus jautājumus atrisināt divpusējā kārtībā, bet tika šodien izteiktas uh, dažādi, eh, dažas eh, skeptiskas pārdomas. Šķēca kungs vakar nepiedalījās sēdē. Mēs varam ar viņu to pārunāt. Mēs, protams, balstīsimies uz jau pastāvošajiem instrumentiem. Eh, bet, diemžēl, ne viss ir jau īstenots. Protams, mums ir strateģiskā ievirze, un mēs centīsimies to pilnībā īstenot un iet vēl tālāk. Tad par sociālo aspektu, ko pieminēja vairāki kolēģi. Es domāju, ka visi piekritīs. Um, ir kompromisa priekšlikumi, kas atspoguļo visas šīs domas. Un, uh, ja jūs uzskatāt, ka mums vajadzētu vēl detalizētāk to izskatīt, tad norādīšu vēlreiz, šī ir aviācijas stratēģija. Un, uh, protams, mēs varam tajā iekļaut arī uh, Eh, dimensijas, kas nav saistītas tiešā veidā ar transportu, ja tas ir nepieciešams. Bet nevajadzētu pārāk iedziļināties detaļās. Galvenais eh, mūsu temats ir tomēr transports. Eh, dokumenta struktūrā. Protams, mēs esam gatavi pievērst lielāku prioritāti arī sociālajiem jautājumiem. Tad vēl par taisnīgu konkurenci. Es domāju, ka šeit ir skaidrs, ka mēs Eh, norādām komisiju, ko mēs sagaidām no regulas 868 pārskatīšanas. Un tad jaņem vērā arī divpusēji nolīgumi. Mums ir priekšlikums vai ideja, proti, ka nepieciešamas taisnīgās konkurences klauzulas, godīgās konkurences klauzulas nolīgumos. Es uzmanīgi uzklausīju, piemēram, arī uh, uh, sociāldemokrātu kolēģi, kas runāja par uh, biļešu cenām, par eh, biļešu rezervāciju un taisnīgu konkurenci šajā jomā. Protams, to visu ņemsim vērā. Tad par attālajiem reģioniem un reģionālajām lidostām, kas atrodas tiešām tālu no satiksmes centriem. Te ir vajadzīgs pareizs līdzsvars Un es vēlos, protams, uzsvērt attālo reģionu nozīmi, bet to, ko es vēlējos panākt, ir norādīt, ka uh, mums ir integrētās teritorijas, kur ir daudz uh, lidostu, un šīm lidostām ir pavisam citas iespējas darboties. Škrēca kungs runāja par uh, starpmodalitāti. Un tik tiešām. Uh, ir eh, reģioni, kur būtībā ir pieejams tikai viens vienīgais transporta veids. Tieši eh, šādos reģionos mums ir jāatbalsta eh, lidostas. Mēs nevaram slēgt lidostu tikai tāpēc, ka tā cieš finansiālā ziņā, bet ja tā, ja tā ir vienīgais transporta veids. Tika pieminēts arī Gibraltāras jautājums. Bet mums jāpalūkojas, kas pašlaik ir bloķēts padomē. No paša sākuma Mums ir bijusi vienošanās par šo jautājumu, mums vienmēr ir bijis konsens, un mēs ceram, ka var vienoties beigu beigās arī ar padomi. Noslēgumā, tad Konēšanas kundze vairs nav klāt, varbūt arī tāpēc, ka viņa nav bijusi ēnu referentu sanāksmē, un mums vienkārši nav izdevies ar viņu izrunāt uh, tos aspektus, kurus viņa šodien pieminēja. Uh, Tie visi ir iekļauti tekstā, varbūt ar nedaudz savādāku loģiku. To es šodien klāstīju. Un es ceru, ka izdosies eh, viņu vēl pārliecināt par to, ka šīs idejas ir jau iekļautas. Es domāju, ka mēs tāpat varam sasniegt ļoti plašu vairākumu. Tad vidas jautājumi un IKO jautājumi. Es saprotu, ka daži varbūt vairāk būtu gaidījuši no IKO. Tā tas ir, bet jābūt realistiem. Mēs esam dabūjuši labu rezultātu no IKO, un to var izmantot nākotnes darbā. Es domāju, ka mums vajadzētu tagad temēt uz formulējumu, kas ir līdzsvarots. Pašlaik mums ir izveidojies ļoti labs, solīts kompromiss. Priekšstātāji, godātie kolēģi, um, no manas puses tas laikam būs arī viss par šo tekstu. Es esmu pārliecināts, ka mums ir izdevies atspoguļot uh, gandrīz visas bažas, kas ir saistītas ar stratēģijas projektu. Mēs atbalstām stratēģijas vispārējo filozofiju un pieju. Un es ceru, ka mums izdosies sasniegt labos rezultātus. Mums būs Eh, ļoti drīz vēl viena eh, ēnu referendu sanāksme un 5. decembrī notiks balsojums. Paldies! Jūs jau pieminējāt, ka balsojums notiks 5. decembrī. Tagad nākamais eh, darba kārtības punkts - profesionālās kvalifikācijas atzīšana iekšzemes kuģošanā. Meisneres kundze, paldies, paldies priekšsēdātāji. Tātad no gaisa uzreiz ūdenī runājam tagad par upēm un kanāliem par iekšzemes kuģošanu uz to nekoncentrējas daudz no mums, jo ne visās dalību valstīs ir uh, šādi ūdens satiksmes ceļi, bet tomēr labi uh, sagatavoties nākotnē. Un es gribētu jau sākumā pateikties visiem ēnu referentiem par ļoti konstruktīvo sadarbību. Priekšstādājs pārtrauc. Zālē nav uh, tad, klusuma, tad laikam cilvēkus neinteresē upes. Referente turpina. Tāds vēlreiz atkārtošu pēdējo teikumu. Es pateicos tātad ēnu referentiem un politikas uh, padomniekiem. Dominiks ir priekšā. Jā, liels paldies arī sekretariātam par ļoti ražīgu sadarbību. Uh, 252 uh, grozījumi mums bija. Uh, tagad ir izstrādāti kompromisi, kuros iekļāvām pēc iespējas vairāk grozījumu. Protams, nav izdevies visiem uzvarēt. Eh, arī referentiem reizēm jāpiekāpjas. Mums ir bijušas līdz šim divas ēnu referentu sanāksmes. Vakar bija otrā. Un mums izdevies pabeigt darbu pat stundu pirms paredzētajām beigām. Tas nozīmē, ka strādājam efektīvi. Tagad par saturu. Šajā gadījumā mūsu mērķis, kas vēl nav pilnībā sasniegts, Uh, nodrošināt izglītības uh, satura harmonizāciju iekšzemes kuģošanā. Lūk, klāt ir arī Pīters, viņš arī ir eksperts šajā jomā. At līdz šim iekšzemes kuģošana ir bijusi joma, kur izglītība nav bijusi harmonizēta. Un uh, te ir ļoti svarīgi panākt, lai darbinieku mobilitāte tik tiešām uh, Eh, tiktu nodrošināta. Tas ir iespējams tikai ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Visgrūtāk bija vienoties par aptvērumu un izņēmumiem. Un tas, kas mums tagad parlamentā ir izveidojies priekšlikumā, varbūt neapmierina visus. Bet, piemēram, Malta. Eh, Maltai nav uh, lielo upju, bet Malta izglīto uh, kuģotājus, tiešzemes kuģotājus. Uh, Somijā savukārt ir daudz ezeru, bet tie nav saistīti ar pārējo Eiropas daļu, un kuģošanai uz ezeriem ir vajadzīgas pavisam citas zināšanas. Un mums jāpalūkoja, tad, piemēram, kā Somija var saskaņot savu izglītību, tad ezeru kuģotājiem ar pārējās Eiropas vajadzībām. Tad jāsaprot arī, ka labi jāpārz, jāpārzina arī maršruti, uh, Uh, mums ir uh, Lorelējas klīns, piemēram, kas nozīmē uh, lielas grūtības. Uz Donavas ir maršruti, kas pieprasa īpašas zināšanas no kuģotājiem. Labi jāpārzina kuģošanas riski un drošības riski. Tā pašā laikā mēs nedrīkstam izveidot nekādus liekos šķēršļus kuģotājiem. Mēs vēlamies arī paplašināt komisijas priekšlikumu. Tad mēs runājām arī daudz par um, izglītības programmu saturu, jo ir dažādas programmas uh, uh, ločiem, uh, kapteiņiem un tā tālāk dažāda veida profesionāļiem. Tāpat jārunā arī par struktūrām, kas strādā Eiropas Savienībā, uh, par, piemēram, uh, upju komisiju un eh, citām struktūrām, kas nodarbojas ar iekšzemes kuģošanas jautājumiem Eiropā. Es domāju, ka visi jau zina, ka sociāldemokrātu politiskā grupa vēlas balsot nevis rīt, bet vēlāk. Es gan uzskatu, ka būtu jābalso rītdien. Mēs jau eh, būtībā vakar esam vienojušies par eh, gandrīz visiem kompromisiem. Protams, jārīkojas ļoti rūpīgi un piesardzība un rūpīga rīkošanās ir svarīgāka par ātrumu. Bet, piemēram, eh, Slovākijai šī tēma ir ārkārtīgi svarīga. Slovākija tagad gaida trialogu vēl prezidentūras laikā. Un šajā gadījumā padome ir bijusi ātrāka par mums un gaida mūsu rīcību. Mēs uh, Protams, varēsim turpināt sarunas pēc tam ar Maltu, bet Maltai šī nav augsta prioritāte. Un tāpēc esmu nobažījusies, ka ja mēs nerīkosimies tagad, tad šis svarīgais dosie uh, tiks atkal atlikts. Tāpēc es uzskatu, ka jābalso tomēr rītdien. Lielas paldies, uh, Rolands Muzilie. Paldies priekšsādātāji. Godatie kolēģi. Visu pirms vēlos uzslavēt mūsu referenti, kas eh, ieguldīja lielu darbu. Eh, šajās sarunās tēma ir sarežģīta, un mums ir izdevies sagatavot uh, visai labus kompromisus. Es piekrītu, ka jābalso rītdien atbilstoši mūsu plāniem un paveiktiem darbam. no citas puses 23 kompromisi mums labi der, jo tautas partijas domas labi atspoguļotas, ir vispārējie izņēmumi, kas nav saistīti ar tīklu, ir ierobežoti vietēji izņēmumi īpašajām situācijām, ir runa par piekļuvi informācija, kas ļaus uh, Eiropas darba ņemējiem uzlabot uh, savu kompetenci uh, šajā jomā un uh, visbeidzot sasaiste uh, ar uh, nozari un sesni. Tad visi šie grozījumi mums uh, labi patīk. Bet kāds aspekts, kas vēl nav iekļauts kompromisos, ir uh, direktīvas aptvērums. Tad te uh, runa ir par upju infrastruktūru un izglītības centriem, bet būtībā mums vajadzētu saprast, ka visas direktīvas un visas regulas jāpiemēro visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Protams, tās dalību valstis, eh, kur nav upju infrastruktūra, nav spiestas piemērot eh, šos, šīs normas, bet mēs varam paredzēt nacionālos izņēmumus Kopumā eh, es uzskatu, ka eh, atzinums ir atbalstāms. Paldies! Paldies! Pēters Vandālins. <coughs> Prieksēdētāj kungs. Vispirms es vēlētos eh, sveikt referenti un vēlētos pateikties referentai par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Manuprāt, viņa ir paveikusi lielisku darbu un ar to arī vēlētos referenti apsveikt. Būtiskākais man ir šīs te komitejas, un mēs esam iesnieguši eh, kompromisa grozējums. Ir četras šādas komite, komitejas, un mēs vēlamies tās iekļaut eh, profesionālās apmācības sagatavošanā. Komisijas priekšlikumā šīs komitejas bija iekļautas, un tos es esmu iekļāvis arī grozījuma kompromisos. Mēs skatījāmies arī uz navigācijas laikiem, uz apmācību laikiem. Mums bija ļoti garas diskusijas, kā to vajadzētu organizēt, <clears throat> bet šeit mēs vēlamies pieturēties pie komisijas idejām. Manuprāt, komisijas priekšlikums ir sabalansēts un tajā ir ņemta vērā dalību valstīs jau iedibinātā prakse. Un um, šī prakse ir jau realitātē pārbaudīta. Ļoti daudzās dalību valstīs ir augsts raudas apmācība un um, Tagad par kompromisu grozījumiem. Gandrīz visus varam atbalstīt, burtiski vienu vai divus nē, bet uh, kompromisu grozījumi ir labi. Mēs piekrītam arī referentes iesniegtajiem laika grafikiem. Tātad rītā mēs balsosim par šo ziņojumu. Tapadels kundze nākamā. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Vispirms eh, vēlētos pateikties eh, visiem kolēģiem, kuri ir piedalījušies šā darba. Tā tad šā darba pabeigšanā, jo iekšējos ūdeņos kuģošanas apmācības atzīšana ļaus Eiropu savietot kopā. Šajā ziņojumā ir ļoti daudz tehnisku detaļu, bet um, vienlaicīgi grozījumos parādījās tas, ka dažādas politiskās grupas viedok savos viedokļos ir dažādas. Tagad par saturu. Mana politiskā grupa neatbalstīs tos grozējumus, kuros parādās vesela virkne izņēmumu un atkāpju, jo tas nav saskaņā ar direktīvas gāru. Mēs vēlamies redzēt eh, visaptvarošu sistēmu, kas darbotos visās dalību valstīs, kur ik viens pilsonis, kurš to vēlas, var iegūt šo profesiju. Vēl bez tam ir eh, jānosaka arī E, dažādi limiti, kādi ir konkrēto iekšzemes e, ūdens areālu komitejām um, atbildības sfēras mandāti. Vēl vēlētos uzsvērt, ka mums ir nepieciešama e, konkrēta aģentūra, konkrēta institūcija, kas izstrādāt ārkārtīgi konkrētus standārtus un šīs direktīvas īstenošanu uzraudzītu. Iespējams, ka tas arī būs vislielākais pārbaudējums. Es nedomāju, ka mums vajadzētu ļaut dalību valstīm, vienai dalību valstī vai vairākai, vienai iekšēju ūdensceļu komitejai vai vairākām, piemērot ļoti restriktīvas prasības. Nedomāju, ka tā vajadzētu. Tāpēc mana politiskā grupa, paraugoties uz kompromisu grozījumiem, uh, vēlas uzdot dažus jautājumus. Piemēram, 54. grozījums jautājums Gazīnas kundzei. Neesam pārliecināti, ka tie grozījumi, tās izmaiņas, kuras šajā grozījumā parādās, nāks kādam par labu. Kāds ir 54. grozījuma ideja, pamata doma? Jo ir eh, tādi iekšējos ūdens ceļos strādājošie, kuri nāk no valstīm, kurās nav iekšējo ūdens ceļu, un tas nozīmē, ka uz viņiem šī direktīva neattieksies. Nedomāju, ka tā vajadzētu būt. Nākamā runātāja un Jatūkundze. Un tad Inese Jala Senders nākamā. Iepriekšējā runātāja nevēlējās runāt. Jā, paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlētos pateikties kā referentei, tā arī ēnu referentiem par viņu paveikto. Patreiz es neesmu pārliecināta, vai, manuprāt, ļoti svarīgie punkti ir iekļauti šajā ziņojumā. Tātad šajā vis-Eiropas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmā. Neesmu pārliecināta. Protams, doma par to, kad ir jābūt vienai komisijai, ir apsveicama, bet kā reāli pie tā nonākt? 77. grozējums. Vai tas e, tiks ņemts vērā sagatavojot kompromisu grozējumus, un ja jā, tad kā? Gezins kundze, 125. grozījumā mēs eh, griežamies ar prasību pie komisijas, lai tā izstrādātu juridisku ietvaru, juridiskus rāmjus šīm profesionālās kvalifikācijas atzīšanām. Jo šobrīd ir tā, ka arvien vairāk kā preču, tā arī pasažieru pārvietojas pa iekšējiem ūdeņiem. Tas nozīmē, ka būtu mazliet Eh, jāpiedomā pie iekšējos ūdens ceļos strādājošo darba situācijas un vai komisija to ņems vērā, tātad eh, runāt par darba apstākļiem. Denkamp kungs. Paldies, Rieksēdētā kungs. Vispirms vēlētos pateikties Mēsners kundzei un arī visiem ēnu referentiem par ļoti labi padarīto darbu. Es tiešām to augstu vērtēju, jo darbs iesākumā šķita Sīzifa apmēros neiespējams. Raugos uz Van Dālen kungu un vēlos pateikt, ka ir grūti ieskicēt direktīvu šādai jomai, par kur tagad diskutējam - profesionālas kvalifikācijas atzīšana, kuģošanā iekšējos ūdeņos. Es pieturos pie domas, ka e, mums ir jābūt e, ļoti skaidram tekstam, ļoti skaidrai direktīvai. Runājot ar manas politiskās grupas eh, referentu Mazuļie kungu, es saprotu, ka ar iekšējiem ūdens ceļiem ir saistīti ļoti daudz iekšējā tirgus aspektu, un tie šeit galīgi nav atrunāti. Es nezinu, kā mēs rītā eh, balsosim. Es esmu, man ir bail no ūdens, nekad nepeldos nekur. Uh, tāpēc neesmu eksperts. Un tomēr ir tādi iekšējo ūdeņu, ūdens areāli, kuros nav kapteiņu grāmatas, līdz ar to, kā mēs varam zināt, kas notiek iekšējos ūdeņos. Tā tad eh, noteikti būs vairākas eh, valstis Eiropā, kuras nesapratīs, ko darīt, ieviest kapteiņu grāmatas vai nē. Tātad pārējais periods ir starp periods 20 gadi. Es atvainojos, mēs iespējams pat nebūsim dzīvajos. Es saprotu, ka pēc EPP grupas domām šis laiks ir vaiprātīgi garš, varbūt, ka Maisners kundze varētu atbildēt. Paldies, redzēsim, ko teiks Maisners kundze, bet tagad došu vārdu komisijai atbildai un tad Maisners kundzei. Lūdzu. Thank you. Good morning. Paldies un labrīt visiem! Vēlētos pateikties eh, Maisners kundzei referentei, kā arī visiem ēnu referentiem. Vispirms eh, vēlētos eh, atgādināt, kāpēc mēs strādājām pie šīs iniciatīvas. Iekšējie ūdeņi ir ļoti labs transporta veids, un mēs neizmantojam visus iekšēju ūdens ceļu kapacitātes aspektus. Uh, Līdz ar to e, komisija vēlējās pilnībā izmantot šo neizmantoto transporta resursu. Arī iekšējos ūdens ceļos strādājošo vidējais vecums pārsniedz 50 gadus, ir e, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas caurumi likumdošanā. Tas attiecās lielā mērā arī uz uh, Uh, dar, uz strādājošo pārvietošanos un tā tālāk un līdzīgi. Tātad bija daudz neatrisinātu un nesarunātu jautājumu, un komisija uzskatīja, ka iekšējie ūdens ceļi ir e, viens no veidiem, kā izveidot ilgspēju transporta sistēmu Eiropā. Uh, Eh, kā jau šeit izskanēja, ir daudz grozījumu, kuros atbalsts komisijas priekšlikumam ir ļoti liels, un tas arī iet pareizajā virzienā uz mūsu grozījumiem. Bet komisijas prāt ir vairāki grozījumi, kuri mūsuprāt izraisa bāžas, jo tie uh, samazina darba ņēmēju brīvas pārvietošanās ideju. Uh, un arī, principā, šā priekšlikuma sākotnēja ideja par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu samazina. Tā tad ir tāda grozējuma, kur samazina arī e, tiesisko skaidrību. Un varbūt, ka došu vārdu manam kolēģim Markam Vanderhāgenam, kurš izskaidros tieši šos juridiskos aspektus. Paldies, un tagad dod vārdu Gazīnai Maisnerei. Domāju, ka komisija vēl vēlas turpināt. Otrais komisijas kolēģis. Yes, uh, thank you. And, uh... Jā, paldies, paldies. Jā, arī no savas puses vēlētos visus sveikt šajā apmākušamajies rītā. Tātad komisijas prāt ir zināmas bažas, kuras ir saistītas ar, ar visām profesijām zem ločiem, tātad kā tiks novērtēta šo cilvēku profesionalitāte. Un komisija mēģina aizstāt novecojušo sistēmu, novecojušo sistēmu, kuru balstījās tikai un vienīgi uz iegūto pieredzi. <clears throat> Mēs mēģinam piedāvāt jaunu sistēmu. <clears throat> Protams, vecā sistēma turpinās pastāvēt, bet mūsu jaunpiedāvātā sistēma, kas balstīsies uz prasmju novērtēšanu, arī būs paralēla. Un tas arī bija galvenais, varbūt, iemesls, ko mēs piedāvājām šajā direktīvā. Otrais - 14. kompromiss. Šeit komisijai ir neizpratne un pat bažas, jo šeit jau parādās riski, piemēram, augstais negadījumu iespējamību skaits un komisija vēlas, eh, komisija nesaprot, kā to reāli īstenot dzīvē. Un nākamais eh, prasība vienmēr uh, braukt pa šiem ceļiem, ūdens ceļiem. Tas arī nenāk par labu darba ņēmēju brīvai kustībai, kā arī izslēgta no šī ietvara tos, kuri strādā iekšējos ezeros. Tas ir pirmajā eh, kompromisā, kā jau pati referente teica, pastāv iespēja, ka, piemēram, Somija eh, piemēros eh, Somijas noteikumus, un mēs uzskatām, ka šāds aptvēruma samazinājums uh, tādā gadījumā attiektos uz visām pārējām dalību valstīm, un komisijas prāta tas ir neadekvāti. Komisijai ir um, zināmas bažas par arī tehniskajām specifikācijām, jo tām ir pilnīgi cits mērķis. Direktīva runā par cilvēkiem un nevis par tehnikālajām. Un visbeidzot, grozījums um, saistīts ar trešo valstu certifikātu atzīšanas eh, sistēmu. Eh, šai atzīšanai ir jānotiek saskaņā ar eh, gads noteikumiem, un šobrīd 4. parlamenta sagatavotajā kompromisa grozījumā tas neparādās. Tāpēc eh, komisija saglabā um, zināmu vēsumu attiecībā uz noteiktiem kompromisa grozījumiem, un tomēr mēs vēlētos pateikties parlamentam par ieguldīto darbu, vēlamies pateikties referentei un ēnu referentei par ļoti labo sadarbību ar komisijas atbildīgiem dienestiem. Jā, fien... Paldies. Tagad Gezina Meisnere. Paldies par visām reakcijām. Es zināju, ka visi nebūs laimīgi, arī komisija. Nu, to komisija man šķiet arī e, jau pirms tam zināja, ka parlamentā mums ir mūsu idejas, bet nu, tā arī ir parlamenta pozīcija. Un, tā mums e, tiek apkopotas dažādas atziņas no dažādām valstīm. Un, uh, Uh, iekšējā kuģniecībā, tad runa nav tikai par dažādām upēm vai ūdensceļiem, bet par dažādām tradīcijām, pieredzēm, kultūram, kā Klaudija teica. Tāpēc grozījumi ļoti atšķirīgi. Pat vienas politiskās grupas ietvaros es mēģināju tagad uh, apvienot visu, sagatavot vienu kompromisu, kas būtu pieņemams visiem. Tāds bija mans uzdevums. Tas vispārīgi. Tagad um, detaļās. Jā, Laika grafikā mums bija jāiekļaujas, eh, to es zināju. Mēs varējām sākt ar Slovākiju uh, trilogā, un uh, tad notika šīs detalizētās diskusijas, un tad komisija ir savs vārds, un tad padomei. Padome ir cita, cita viedokļa par daudziem mm, aspektiem. Mēs zinām, kāda šeit ir padomas nostājama ka šķiet, ka šī redakcija ir laba un uh, neierobežo darba ņēmēju mobilitāti un respektē arī mums svarīgas lietas. Tagad uh, konkrēti par to, ko teica Ziliekungs un Pēters Vandālens, nu, tam man tieši nav jārēģē, man šķiet, uh, bet Klaudija Tapardēl un Inēs Ajala Sendera gan izteicās um, konkrētāk, teiksim, Inēs teica, ka daži grozējumi mm, ir pilnīgi pretējā virziena, nevajadzētu uh, pieņemt izņēmumus, bet uh, ar izņēmumiem bija grūti, jo vieni tos gribēja un citi ne par ko, un te mēģināja atrast zelta vidusceļu. Tas saistīts ar dažādām tradīcijām, Romānijā un Francijā, piemēram, tur ir pilnīgi pretējie principi, kas to regulē. Bet, ja vēlamies Eiropas ietvaru, mm, nu, tad kaut kā tas viss ir jāsamierina. Mēs runājam par iestādi ar skaidru statusu, tika pieminēta sesnī, mēs uh, orientējāmies uz sesnī šeit, uh, plānojot iestādes darbus. Komisija arī par to runāja, bet mēs saprotam, ka tā nav vienīgā iestāde, ko var izmantot kā paraugu. Runājot par 54. Tur izskanēja jautājums eh, par grozījumu, eh, kas ir mans grozījums un kas nav eh, iekļauts kompromisā. Es tā domāju, ka to visdrīzāk noraidīs, bet mani interesē, kā var grozīt šos tehnis, tehniskos standartus, tehniskās prasības, uh, kas man nepatika, tāpēc man tur ir mīnus. Iepriekšējie tehniskie noteikumi šeit nav piemērojami, jo tur ir citas zonas eh, domātas, kas tagad ir grozītas pielikumā, nevajadzētu pie tiem atgriezties, un to es tāpēc nedaru. Un 54 es pierakstīju tādēļ, ka vajadzētu to piemērot uh, ūdens. Uh, ceļiem un uh, tur, kur šeit nenotiek vēl apmācība. Mm, tāpēc uh, kādu dienu jau var šo apmācību uzsākt, mm, piedāvāt, un es te nevēlējos neko ierobežot. Uh, tad 177, Ines Haila Sendra par to jautāja, tas vēl ir iekšā diviem kompromisu priekšlikumiem. Visu pirms 7. kompromisā par 16. pantu un otrā daļa 11. kompromisā. Uh, 10. un 11. kompromisā runa ir par diviem jauniem kompromisiem, un kuras visu, kas skars esni, eh, apkopoju mm, visu pirms pie delģētiem aktiem, tad pie īstenošanas aktiem. Tas uzlabo caurskatāmību. Un runājot par upju tahogrāfiem un eh, tiesisko ietvaru, elektronisko paplašināšanu, tas ir ietvers kompromisā. Vims runāja par pāris posmu um, līdz 20 tad, eh, gadi, tas ir pa daudz, un tas tā ir, un tas tāpēc tas nav iekšā. Tad Somijas upes, uh, ezeri atvainojiet. Um, labi, tas drīzāk skar Somiju, nevis citas valstis. Un tā es to atrunāju. Somijā mm, ezeros mm, pastāv tāda satiksme, kuģiešu satiksme, un uh, uh, kapteiņiem tiek piedāvāta apmācība, nu, var sakot, apkalpē piedāvāta apmācība. Tas skar tiek uz Somiju. Ja viņi dodas uh, par Einu ar šo kuģēti, nu, tad uh, runa vairs nav par šo Somijas apmācību. Tad viņam jāaiziet citu, tad, tiksim, Vācijas mēroga apmācību. Mm, nu, līdz ar to mm, es pieļauju, ka Somijas ezeri skar tikai Somiju, nevis citas valstis. Tas Somijas ezeri nevienu neapdraud. Uh, Un eh, nu, šeit mobilitāte ir diezgan ierobežota vienas valsts ietveros. Es ar Somiju daudz esmu vispār nodarbojusies. Tā kā, jā, tehniskās prasības ir izņemtas. 14. kompromiss. Es domāju, ka jūs runājat par pēdējo punktu komisija ar tīru eh, kuģošanas praksi Uh, izējot kursus, teiksim, matrošu kursus, uh, var saņemt certifikātu. Un es zinu, ka cilvēki, kas var strādāt, noteiktā profesija, vēlas šo certifikātu, bet nevēlas uh, likt eksāmenu vai klausīties plašu teoriju. Un es to izskaidroju kolēģiem, un um, viņa piekrita, ka tas tā var palikt. Un tad uh, augsts negadījumu skaits. Es, tu, es par to esmu runājusi sektora pārstāvjiem, daudzi kolēģi arī to atbalsta, un tas vēl ir iekšā. Es zinu, ka tas ir sarežģīti, bet es negribēju, uh, lai tas būtu tāds kā šķērslis. Uh, kuģošanai, bet tas var būt uh, apgrūtinošs apstāklis. Bet tāda ir mūsu nostāja, balsosim rīt, visu pārējo redzēsim trilogā, Un nu, par to jau vēl varēsim parunāt. Paldies! Jā, balsosim rīt. Darba kārtību taču pieņēmām. Es zinu, Pēters Vandālins pieminēja, ka ir citi grozījumi un nu, varbūt var atlikt balsojumu, bet uh, te ir gan priekšrocības, gan trūkumi, tāpēc trīs dienas pirms tam vēl varēja atlikt, bet uh, uh, vai iesniegt grozījumu, bet tagad uh, vienu dienu pirms tam mēs nevaram vairs atlikt balsojumu, nevaram neko papildus izskatīt, tāpēc mums jāpaliek konsekventiem un jābalso. Citādi mums būs vēl uh, trakāk. EKR ir liela grupa, domāju, ka EKR atradīs pārstāvi, lai nobalsotu. Nekas jau traks nenotiks. Nākamais uh, ziņojums darba kārtība ir gada ziņojums par um, Eiropas Savienības konkurētspējas politiku, ekon ir iniciatīva ziņojums, Žaklina Foster ir referente, viņa vārds. Uh, thank you, Chairman. Well, as you said, this is a... Paldies priekšsēdātājiem. Jā, tas ir šīs komitejas uh, ziņojums, bet ne tikai, tur arī dažs cit, daž cits komitejas uh, piestrādāju pie ekon uh, konkrētspējas politikas veidošanas, runājot par šiem ziņojumiem, gatavojot tos, mums jābūt diezgan minimalistiskiem. Ja Mm, un praktiski mums ir tikai viena A4 formāta lapa, lai pierakstītu visas mūsu domas, un tas mums nedaudz, mūs nedaudz ierobežo tajā, ko varam paust kā viedokli. Nu, uzliek zināmas disciplinārās prasības. Mm, tāpēc es koncentrējos uz astoņām jomām, ir astoņi kompromisa grozījumi, kas skar šīs jomas, kas ir svarīgas konkrēt spējai. Uh, Mums bija labas konstruktīvas eh, anu referentu tikšanās eh, reizes Strasbūrā. Vēlos pateikties anu referentiem par to, ka sadarbojās. Ļoti labi, ka viņi bija gatavi strādāt. Nu, ko te var pieminēt? Nu, es atvainojos, bet kolēģi vienkārši čālo man priekšā, un es nevaru koncentrēties tagad uz runājamo. Paldies. Paldies. Vienkārši nedaudz traucēja tomēr jūsu sarunas. Uh, Labi, nu tad izskatīšu uh, šīs jomas. Mums ir nodaļa par uh, iekšē tirgus uh, starpsavie nojāmību, tad par problēmām un risinājumiem šie brīži es transporta likumdošanā, kas ir svarīgi, ir kompromiss par fizisko-tehnisko regulatīvā barjeru likvidēšanu, eh, kas atvieglo eh, konkurētspēju. Eh, ceturtais kompromiss runa ir par digitālajām tehnoloģijām un sadarbspējīgu ekonomiku. Tad piektais atkal runa ir par ārēju aviācijas vienošanos, par to bija runa pie aviācijas stratēģijas, tā kā tas iziet cauri daudziem ziņojumiem. Tad ceļu transportēšana Te runa ir par konkurētspēju ļoti bieži, par to bija daudz jautājumu. Tad septiņi, ceturtā dzelzceļa pakotne, kas jānoslēdz, un pēdējais kompromis, kur runa ir par turismu. Pie pirmā kompromisa, kur runa ir par iekšēju tirgus padziļināšanu un starpsavienojumiem, te vissvarīgāk ir taisnīgi spēles noteikumi bet jārespektē arī Eiropas Savienības politikas mērķi un principi, iekļaujot sociālo dimensiju, kas te ir arī parādīts, jo nepieciešama gluda tirgus funkcionēšana. Starp savienojumiem transporta infrastruktūra milzīga loma ekonomiskai attīstībai, mm, bet ne tikai runa ir arī par uh, publiskiem privātiem pakalpojumiem reģionos, attālās zonās. Uh, Par otro kompromisu. Svarīgi bija par to runāt, jo mums ir visaptvēroša likumdošana, um, kas tika veidota gadu laikā, un ļoti bieži dalībvalstis neīsteno mm, šo likumdošanu. Arī šīs komitejas likumdošanu, kas, kurai jau bija jābūt spēkā. Un es nerunāju par uh, sarežģītiem tehniskiem dosjē, bet mums ir uh, likumdošanas akti, uh, kas uh, jāīsteno dalībvalstīs, bet dalībvalstis to nedara. Mēs zinām, ka tā tas ir. Es tur atsaucos uz uh, patērētājiem un uzraudzības lietām. Tas jānodrošina un tirgum jāpalīdz uzņēmējiem, patērētājiem. Uh, Uh, darbiniekiem sociālajā jomā un uh, vides jomā. Ja man šķiet, ka te ir laba vieta atsaucēju uz vidi un uh, darbiņēmējiem par fiziskām, tehniskām, regulatīvajām barjerām. Ir problēmas ar fiziskajām barjerām, teiksim, fiziskā pārvietošanās no vietas uz vietu, un regulējums šeit ir nepareizs Iespējams ir uh, pašvaldības uh, uh, likumdošana, kas iespējams pretstatā tam, ko mēs mēģinām panākt ar kopējo nostāju. Un dalībvalstīm vajadzētu to aplūkot. Mēs vēlamies pārobežu mobilitātes atvieglošanu un teritoriālo sadarbību. Tāpēc mēs arī parakstījāmies zem vienotā tirgus uh, idejas, un tas stimulē konkurētspēju, tāpēc šis, tas svarīgi arī šeit tad eh, par sadarbību digitālajām tehnoloģijām. Nu, mēs ļoti daudz eh, šeit zālē esam runājuši par inteliģentiem tīkliem, Galileo, eh, satelītu navigāciju, viedajām tehnoloģijām. Viss iet uz priekšu, tas ir fenomenāli. Un šī komiteja bijusi ļoti konstruktīva, sadarbojoties ar ITRA mm, šajā jomā. Un Šeit mēs redzam, cik svarīga ir sadarbība. Tas dod priekšrocības sektoriem, jābūt skaidriem tiesiskiem ietvariem, lai eh, mēs būtu ieguvēji, neregulējot pārāk daudz. Es neiedziļināšos tagad eh, ārēja aviācijas vienošanās eh, detaļās, par to Pāvels runāja, vēsturiski aviācijas sektoru ir vienmēr pārregulējuši. Tas ir diezgan kritisks, bet eh, tur diezgan augsta kvalitatīvas darba vietas eh, jāuztur ļoti stingri drošības kritēriji. Un, nu, tad uh, cilvēku apmācībai jābūt ļoti augstā līmenī. Parlamentam te ir sava loma. Runājot par ārējās aviācijas vienošanos, jāskatās, lai visi būtu ieguvēji. Uh, Nu, un jāskatās uz darbaņēmēju situāciju. Tātad godīga konkurence, taisnīgi spēles noteikumi, nu, visi jau tad dzirdējuši, bet, nu, tas ir un paliek svarīgi. Par ceļa mm, transportu eh, pārvadājumiem. Par to mēs daudz esam runājuši ar komisiju. Mums nepatīk ka dažas dalībvalstis te mēģina graut iekšējā tirgus integritāti. Tajā neiedziļināšos, tas viss te ir pierakstīts, bet mums to nevajag. Iekšējā tirgus ideja nav tāda. Un uh, vienas dalībvalsts pašdarbība var apdraudēt uh, visas šīs nozares la labas prakses un standārtus. Par ceturto dzelzceļa uh, pakotni aicinu vienkārši to noslēgt pēc iespējas ātrāk un pieņemt tehniskos pīlārus. Uh, kas šķiet visiem vajadzīgi. Nu, un astotais kompromiss par turismu. Visi vēlamies labu kompromisu par turismu, jo transports piesaistīts turismam, turisms ir svarīgs piegādas ķēdēm, vispār svarīgs visam, par ko mēs runājam. Lūk, īs kodolīgs ziņojums uz divām lapām. Ceru, ka ekon komiteja to pieņems šajā redakcijā. Tas ir caurskatāms. Paldies ANU referentiem un kolēģiem, Mārtiņam un pārējiem par viņu palīdzību. Paldies! Paldies! Masmiljāno Salīnī, lūdzu. Paldies! Visi mani komplimenti Fosteras kundzei jo ir šie astoņi kompromisi izstrādāti. Rezultāts ir tiešām ļoti izdevies, ļoti līdzsvarots. Te praktiski tiek izsmelti visi svarīgākie aspekti šajos astoņos kompromisos. Man pēc būtības nav ko teikt, tikai ļoti um, nelielas piezīmes, detaļas par šiem kompromisiem. Uh, Kā Fosters kundze teica, kompromisos mēs runājam par ceļu transportu, aviāciju, dzelzceļu, pārvadājumiem un tā tālāk arī dažām vispārīgām lietām. Dažādas šķautnes, kas uh, veido uh, iekšējo tirgu. Ostu um, jautājums. Uh, te nav iekļauts, diemžēl. Mēs runājam par jaunu ostu pakalpojumu regulu, bet nav kompromisa par ostu politiku. Tas gan mani nepārsteidz. Nē, esmu pārāk entuziastisks par šo ostu pakalpojumu regulu. Nu, kolēģi gan labi pastrādājuši. Bet es tam pievēršos, jo man par to bija grozījums. Un ostu regulā es eh, atzīmēju, ka tā ir vāja, runājot par cārskatāmību un eh, konkurētspēju piešķirot eh, ostu pakalpojumus operatoriem. Mēs par to esam runājuši arī šeit. Un tad arī valsts palīdzība, arī par to man bija grozījums, piekrītu tam, ko saka mana grupa, PP. E Dalībvalstīm šeit ir pārāk atšķirīgi viedokļi, arī juridiski par to, ko nozīmē valsts palīdzība, un tas negatīvi ietekmē transporta sektoru. Un nu, tāds Fosteris kundzes teiktais par iekšējo tirgu ar to labi saskan. Uh, par kompromisiem. Mums bija divi grozījumi par finanšu instrumentiem. Un eh, es atgādināšu par CEF, eh, Connecting Europe Facility fondu. Tas ir svarīgi. EFSI arī ir svarīgs fonds, bet eh, nevajadzētu ar to aizstāt vispārējo. Varbūt komisārs Katainēns mums pēcpusdienu pastāstīs par to, kas tur notiek, bet FC tur vairs neparādās. Nu, gribēju par to atgādināt. Un pēdējais vēlreiz uzslavas vārdi referentei par labu līdzsvaru. Ziņojums tiešām ir tik uh, īs, ka grūti ir uh, panākt tādu labu efektivitāti, ja jums vienkārši nu, tik maz vārdu ir, ir, ir pieejams. Uh, Diezgan maz grozējumi bija par investīcijām un ļoti daudz par sociālo jomu un vides jomu, kas ir pareizi. Bet es uzskatu, ka nepieciešams labs līdzsvars. starp šīm jomām un investīciju politiku investīciju politikai mēs gan arī eh, skatām kā kaut, kaut ko ļoti nopietnu, savukārt sociālo vidas jomu netik ļoti, un man šķiet, te vajadzīgs labāks līdzsvars. Paldies, mm, Klaudija Tapardēla. Būs nākamā. Paldies mm, Tran komitejai. Šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Uh, Ekon komiteja tagad varam parādīt, eh, kādas prioritātes uh, Eh, mēs saskatām eh, pie konkurētspējas politikas Eiropā. Paldies Žaklēnai Fosterei par labu darbu, par pieejamību. Viņa mūs uzklausīja. Eh, viņa uzklausīja arī to, ko es un D teikusi šajā ziņā ļoti labi, ka sociālā dimensija tiek ņemta vērā un ir labs līdzsvars starp industriju un sociālo jomu. Uh, Ir papildinoši grozījumi, kas mūs interesē sociālā aizsardzība, jauni spēlētāji, sharing economy vai arī labāka likumdošana ceļu satiksmei. Mēs um, esam pozitīvi runājot par vairākiem kompromisiem, par piekto un sesto vēl konsultējāmies varbūt uh, pirmo un devīto grozījumu. Dalombonfoy grozījumi mūs te īpaši interesē. Par tiem varbūt jābalso atsevišķi. Un 16. grozījums, kas skar sesto kompromisu. Arī šeit vēlamies atsevišķa balsojumu. Lielas paldies, sadarbība bija lieliska. Un uh, es domāju, ka atzinums ekon komitejai tiešām ļoti līdzsvarots. Paldies, Pāvils Teličku, lūdzu. Paldies priekšsādētājiem. Es um, varu pievienoties kolēģim, kas uzslavēja referentes darbu, runājot gan par redakcionālo darbu, gan par uh, uh sadarbību ar ANU referentiem. Man patīk uh, šis priekšlikums, man patīk rezultāts, labi, ka grozījumi tikuši ņemti vērā. Vismaz manas idejas te tiešām atspoguļojas, runājot par mm, pašu stratēģiju, kad tik kodolīgi viss tik, tiek izteikts, labi sastruktūrēts, pasaka to galveno, fokusējas uz konkurētspēju, lieliski. Iekšējais tirgus, nu tas ir sarežģīti. Un te var uh, domāt par dažādu dalību valstu izturēšanos juridiski un citādi. Tas ir jānosauc uh, pareizos uh, vārdos. Um, mums jādomā arī par sociāliem standartiem, uz kuriem arī pilnīgi pareizi bija atsaukties. Un te jau bija izskaidrots uh, praktiski viss par kompromisiem. Man būs viegli rekomendēt Alde balsot par. Viens lūgums. Zinu, daudzi uzskata, un ne tikai šeit, bet arī citur, ka, ka ir cilvēki, kas iesniedz grozījumus un š, uzskata, ka grozījumi netiek ņemti vērā, bet uh, galvenais rezultātā ir līdzsvars. Un, ja mēs pārāk daudz uh, atsevišķi balsojam, dalīt balsojam, tad uh, mēs mainām šo kursu rezultātā. Līdz ar to es aicinu kolēģis tiešām minimāli pieprasīt atsevišķus balsojumus un tam līdzīgi, bet fokusēties uz pašu priekšlikumu un vēstījumu, kas ir skaidrs, labi saklausams, labi saskatāms ne tikai ekon, bet arī komisijai. Paldies! Kilenēns kundze. Paldies, priekšsēdētā kungs. Arī es vēlētos pateikties Fosters kundzei par ziņojumu uzmetumu. Tas noteikti ir. Um, tā, tā ir tēma, kurā dalās dažādu politisko grupu viedokļi, bet uh, atzinuma sagatavotājas idejas var apvienot ļoti daudz politiskos spēkus. Es atbalstu daudz no kompromisa grozījumiem, bet uh, tieši eh, tā tad loģistika un tieši ceļu transports un arī konkurences politika, kā tas darbojās Eiropā un kā tas darbojās arī sadarbībā ar trešajām valstīm. Eh, šobrīd ļoti daudzās eh, Eiropas Savienības dalību valstīs ir tāda protekcionistiska attieksme un runājot par konkurences politiku, ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka mums ir jāsamazina darbļaužu algas? Un patiesībā no komisijas e, mēs sagaidām arī idejas par e, transporta jomu. Ir ļoti daudzos tirgos, kuros transporta jomā strādā e, monopolu, mo, monopolu organizācijas, un Runājot par to, kas varētu notikt nākotnē, ir ļoti daudz transporta jomas, kuras cīnās par jaunām investīcijām, par valsts atbalstu, par dažādiem citiem um, finansējuma ceļiem. Un um, tātad šī joma ir ļoti konkurences piesātināta, jo nāk jauni spēlētāji, kuriem ir jācīnās un konkuren konkurences ziņā jāsacenšās ar jau uh, iesakņojušamies. <clears throat> Es uzskatu, ka mēs nedrīkstam konkurenci uzskatīt par konkrētu um, mērķi, kurā mēs vai nu izgāžamies vai nē. Es domāju, ka mums kā uh, likumdošanas devējiem ir jāsaprot, ka likumdošana attiecās uz pilnīgi visiem uh, transporta jomā strādājošajiem, un mums noteikti vajadzētu atcerēties to, ka transporta joma galvenokārt ir saistīta ar pārvietošanos. Tātad pārvietojās vai nu preces, vai nu cilvēku, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Un eh, noteikti, pieņemot jebkuru lēmumu, ir jāatcerās, ka um, spēles noteikumus mēs sagatavojam tiem, kuri tos izmantos, tātad gala patērētājiem. Uh, Un es esmu spiesta pateikt, ka, mm, kad mē, mūsu komiteja devās uz Japānu, es atceros šo braucienu, piemēram, Japānā klienta viedoklis ir galvenais, tātad eh, šī te kvalitāte, kvantitāte, attiecības tiek ļoti izsvērtas, un arī Japānā satiksmes organizēšana ir pilnīgi skaidra, ka klients ir dievs. Un es domāju, ka mums Eiropā vēl ir daudz no Japāņiem, ko mācīties. Paldies! Dank, Dines. Paldies! Arnu Tukundze. Paldies priekšstādātāji! Es arī vēlos pateikties Fosteres kundzei par paveikto darbu. Uh, tas ir bijis ļoti konstruktīvs, pat ja mums ir nesaskaņas par Eiropas politiku. Kā Francijas deputāte, es uzskatu, ka brīvā konkurence, ko vēlas komisija, ir tā problēma, kas nozīmē uh, darba vietu zaudēšanu, uh, sociālās aizsardzības zaudēšanu un arī uh, drošības riskus. Ir loģiski uzsvērt uh, to, ka, ka tas ir arī ekon komitejas atzinumā. Konkurence Eiropas mērogā pašlaik apdraud, piemēram, Francijas vadīja autovadītājus, viņus aizvieto ar citu valstu darbiniekiem, un nodarbinātie uzņēmumos zaudēja savas sociālās tiesības. Tas skar arī citus sektorus, piemēram, jūrniecību un aviāciju. Un tas viss ar uh, tādu iegānstu, ka tas ir domāts patērētāju ērtībām un cenu mazināšanai. Uh, bet uh, rezultātā uh, mūsu uzņēmums pārpērk citi, piemēram, Alitālija pārpērk Qatar Airways, uh, ASV uzņēmumi pārpērk uh, uzpērk uzņēmumus Eiropas Savienībā vai arī ķīniešu uzņēmumus Kosko. Un tātad transporta nozarē Eiropas Savienība pašlaik neaizsargā savas intereses, neaizsargā savus darba ņemējus. Būtībā viņus gandrīz vai pārdot izsolē citiem. Un tāpēc Francijā uh, mēs nevaram nemaz runāt par teritorijas sakārtošanu un par infrastruktūras sakārtošanu. Mūsu grozījumi netika ņemti vērā kompromisos. Piemēram, mēs vēlējāmies pieprasīt ārējos nolīgumos, ko noslēdz komisija, pieprasīt arī parlamentu, nac, parlamentu nacionālo parlamentu piekrišanu. Šis grozījums netika ņemts vērā. Paldies, Izabela de Monte. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties eh, referentei un ēnu referentiem par paveikto darbu pie šī dosieja Protams, eh, šis atzinums ir ļoti īss un nevarēja daudz rakstīt par konkurētspēju. Bija svarīgi sagatavot īsu atzinumu, bet tomēr šo to varēja vēl iekļaut. Piemēram, sadarbības ekonomika ir jaunā joma, kas, protams, ir ļoti svarīga un ko izskata arī iekšējā tirgus komiteja. Ļoti labi, ka mēs to pieminam šajā atzinumā. Pilnīgi pareizi mēs to esam iekļāvuši šajā atzinumā. Eh, ir iekļautas vēl eh, daži, eh, dažas citas tēmas, piemēram, sociālo apstākļu uzlabošana, drošības standarti, dzelzceļa satiksme, tehniskie šķēršļi, kas jānovērš ceturtajā dzelzceļa paketē Arī turisma jautājumi tagad parādās šajā atzinumā. Tie jau sākotnēji ir bijuši uh, tekstā, bet tagad uh, tie ir stiprāk izcelti. Nu, protams, turisms ir joma, kur mēs piedzīvojam ekonomisko izaugsmi un varam izveidot jaunās darba vietas. Paldies vēlreiz referentei. Paldies! Uh, Marīks Tavino tagad uh, pārstāvot komisiju, konkurētspējas ģenerāldirektorāts. Uh, Es pārstāvu transporta ģenerāldirektorātu, bet labi, vēlos pateikt dažus vārdus par atzinumu un par grozījumiem. Mēs neesam vēl redzējuši kompromisa grozījumus, tāpēc grūti tos komentēt. Uh, bet mēs ļoti uzmanīgi klausījāmies prezentācijā. Un jāsaka, iesniegtie grozījumi uh, tagad uh, ir tā sakārtoti, ka ir ļoti labi līdzsvarots atzinums. Paldies Fosteres kundzei pagājušajā mēnesī, kad mēs pirmo reizi runājām par grozījumiem, mēs jau toreiz teicām, ka uh, atzinums kopumā ir ļoti labs, komisija to uh, ļoti pozitīvi vērtē, uh, bet tika izteikti tik daudzi komentāri par daudziem aspektiem, ka grūti visus atcerēties. Tad jūs runājat par uh, kravu pārvadājumiem uz ceļiem un taisnīgu konkurenci. Mans kolēģis varbūt varētu tur pateikt dažus vārdus. Jā, paldies. Tik tiešām, kā teica Fils, eh, mēs ļoti pozitīvi eh, vērtējam to, ka jūs varējāt sasniegt kompromisus par grozījumiem, jo mēs redzējām, ka dalībvalstīm ir ļoti atšķirīgi viedokļi un šķita tiešām ļoti grūti panākt kompromisus, bet tas tomēr ir izdarīts. Komisija, gatavojot ceļu iniciatīvas, centās jau labi līdzsvarot eh, dažādas intereses. Un to jūs atzīmējāt arī Trānu komitejā. Protams, ir svarīgi arī iekšējā tirgus pasākumi, piekļuve tirgiem, piekļuve kabotāžai, piemēram. Svarīgi ir arī sociāli jautājumi, par kuriem mūsdienās ļoti daudz tiek runāts. Mēs, jau centāmies uh, labi saskaņot valstu intereses, bet mēs konstatējam, ka ir divas nometnes ar ļoti polarizētiem uzskatiem. Detalizētāk uh, runājot, par, piemēram, par kabotāžu. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Uh, te nav kompromisa grozījumu par šo tēmu, bet ir atsevišķi grozījumi. Mēs labi apzināmies, ka jārīkojas piesardzīgi Eh, ka nepieciešami skaidri noteikumi, lai tos varētu ievērot un eh, arī panākt to ievērošanu. Tieši šī izpilde mums ir ļoti svarīga. Ja nebūs detalizētu jautājumu komisijai, es arī pats neiezināšos detaļās. Tā katrā gadījumā esam ļoti pateicīgi par to, ka komiteja ir izdevies panākt kompromisus par grozījumiem. Paldies! Jā, tik tiešām. Uh, būtu uh, labi, ja mūs iepriekš jau informētu par to, kas ir klāt, tā kā lūk, es devu vārdu uh, ne tiem cilvēkiem. Bet labi, to nākotnē saskaņosim. Vēlreiz Fosteris kundze. Paldies, paldies priekšsādātāji. Liels paldies par konstruktīvajiem komentāriem no ēnu referentiem. Es gribētu teikt, ka ļoti bieži mēs visi uh, Eh, esam spiesti iekļauties ierobežotā telpā, ierobežotā lapu skaitā, un ir vajadzīgi kompromisi. Ne visi varbūt piekrīt panāktajam, bet mums bija vajadzīgi šie kompromisi, mēs nevarējām rīkoties savādāk. Protams, dažos gadījumos būs vajadzīgi dalītie balsojumi. Uh, un kolēģi var izvēlēties atbalstīt vai neatbalstīt kādu konkrētu risinājumu. Mēs iesniedzam uh, lielu skaitu grozījumu, un es varu tikai teikt, kā referente, es ievēroju visus grozījumus. Visi grozījumi ir vienlīdz būtiski. Tikai gala atzinumam jābūt īsam un kodolīgam. Un tāpēc nav izdevies iestrādāt pilnīgi visus grozījumus. Es eh, zinu, ka politiskajām grupām ir savas intereses un par atsevišķiem jautājumiem būs vajadzīgs dalītais balsojums. Eh, bet es domāju, ka eh, gala teksta ievirze tomēr ir pareiza. Savienīkums, jūs runājāt par finanšu instrumentiem un līdzīgiem jautājumiem. Mēs nevarējām to visu iekļaut šeit, bet mēs katru reizi cenšamies šādus jautājumus iekļaut tekstā, tikai šeit eh, vietas trūkuma dēļ vajadzēja koncentrēties uz vissvarīgākajiem aspektiem. Investīcijas, protams, ir nepieciešamas, bez investīcijām nav vispār iespējama transporta nozare, un mēs vēlamies, lai uh, uh, investīcijas būtu solīdas. Tad ostu pakalpojumi, es trīs reizes jau piedzīvoju šīs diskusijas, Uh, un jāsaka, es esmu izdzīvojusi, un uh, pašreizējais regulējums ir labāks. Protams, beigu beigās tagad diskusijas ir jābeidz. Mēs pirms 25 gadiem esam liberalizējuši ostas apvienotajā karalistē, un tās ir izdzīvojušas. Bet, kā es teicu, mēs ļoti daudz jau esam runājuši par ostām un ostu pakalpojumiem, tāpēc uh, šie jautājumi vairs nav atspoguļoti šajā tekstā. Paldies arī uh, par norādi uz turismu un piegādas ķēdi. Jā, protams, uh, transports ir cieši saistīts ar turismu un mums jāpiedāvā labi pakalpojumi uh, pasažieriem, kas ceļo vai nu brīvajā laikā, vai nu darbā, darba nolūkiem. Es piekrītu arī uh, eh, jautājumu par to, ka mēs nevienmēr esam vienisprātis uh, par politiku, bet mēs vienmēr strādājam konstruktīvi, vai ne? Bet nu, tāpēc, jo mēs arī esam atšķirīgajās politiskajās grupās. Un tagad Marija Kristīnai vēlos atbildēt. Tad jūs pieminējāt Francijas autovadītājs, auto, vāc, Francijas šoferus. Uh, Man ir konkrēts piemērs. Es 21 eh, gada vecumā strādāju eh, Britu uzņēmumā eh, British Airways, un man bija Nīderlandes draudzene, kas strādāja tajā brīdī apvienotajā karalistē. Daudzi kolēģi tajā laikā bija francūži. Un daži uh, kolēģi apkalpē bija poļi un vācieši. Un toreiz British Airways uzņēmums bija ļoti moderns, uz nākotni orientēts. Bija skaidrs, ka mēs nestrādājam vakumā, un bija nepieciešams piesaistīt cilvēkus no citām valstīm, lai uzņēmums būtu veiksmīgs, jo šādi tieši varēja nodrošināt pievienoto vērtību uzņēmumam. Tā katrā gadījumā es pieņēmu zināšanai jūsu teikto, uh, piemēram, par uh, to, ka uh, tiek eksploatēti varbūt uh, citas valsts šoferi vai šoferi nesaņem pienācīgu algu. Jā, uh, tā ir problēma ar negodīgu konkurenci, bet Eh, darba apstākļu likumdošanas īstenošana ir dalību valstu atbildībā. Tātad, ja jūs konstatējat, ka notiek darbinieku eksploatācija dalību valstīs, tad jāievēro Nacionālā un Eiropas Savienības uh, darba likumdošana. Dalību valstīm ir visas iespējas vērsties pret uzņēmumiem, kas eksploatē darbiniekus. Noteikti eksploatāciju eh, mēs neatbalstām, jo es 15 gadus uh, Esmu nostrādājusi arī arotbiedrībā. Uh, bet jāsaprot, ka mēs strādājam starptautiskajā kontekstā. Un vienmēr uh, ir bijusi darbinieku mobilitāte, un tai arī jāpaliek nākotnē. Uh, jūs sapratīsiet, ka mani grozījumi nav vērsti personiski pret jums. Mēs varam aprunāties vēl pie kafijas stāstas par šiem jautājumiem eh, draudzīgā gaisotnē. Vēlreiz paldies, un tad balsosim tagad eh, rītdien par šo priekšlikumu. Cerams, mēs to arī dabūsim cauri. Eh, arī ekon komitejā mēs ceram uz atbalstu, jo, manuprāt, tas ir ļoti labs ziņojums, kas iederās ekon darba ievirzē un cerams, ka viņam nebūs nekādu iebildumu. Liels paldies! Arī mana pieredze ir tāda, ka mums tie ir e, jauki kolēģi un vienmēr ir jauki komentāri. Tātad balsojums ir paredzēts rītdien. Tagad um, neliels uh, pārtraukums, jo turisma darba grupa sāks darbu 11.15. Bet uh, laiks, kas ir norādīts darba programmā, protams, ir tāds teorētisks. Un nevar ierasties, piemēram, 10.15, eh, ja tas ir paredzēts, jo reizēm mēs varam pabeigt darbu jau ātrāk. Bet nu tagad uh, mums ir jāpagaida, jo mums būs divi ciemiņi, mēs viņus ielūdzām uz 11.15, tātad 11.15 turpināsim ar turisma darba grupu. Mr. President, we have a translation problem with Romanian, so we don't hear in our headsets Romanian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 Our... Tad sāksim. Sāksim nākamā darba kārtības punkta izskatīšanu. Sveicu visus turismu darba grupā. Diemžēl otrais eh, referents vēl ir vilcienā no Luksemburgas, bija negadījums uh, maršrutā, un viņš nav spējis ierasties, tāpēc mums te būs nedaudz jāmaina uh, paredzētā procedūra. Vispirms uzklausīsim tātad pētījuma autoru uh, par atbildīgu un ilgspējīgu turismu, ko uzdeva uh, mūsu komiteja un pāraudzīja politikas departaments. Vairāk kārt vajadzēja uh, prezentāciju pārbīdīt laika apsvērumu dēļ, un tāpēc sveicam šodien Paulu Pētersu, profesoru no Brēdes universitātes. Sveicam jūs šeit! Pēc tam uzklausīsim komisiju, Ak, nē, tad tas atkrīt. Pārtrauc priekšstādāju, tā par Dēlas kundze. Atvainojiet, ir. Es, es atvainojos, nav rumāņu tulkojumu. Es redzu, ka kolēģi būdā sēž, rumāņu būdā, bet te neko nedzirda. Tā būtu tehniska problēma. Uh, now it's okay. Tagad viss ir ok. Thank you. Okay. Also, wir haben diesen Vortrag. Nu, labi, tad paredzēta šī prezentācija. Uh, vispirms um, es vēlos uh, dot piecas minūtes Uikungam, uh, kas ir komitejas vicepriekšstādātājs un referents. Uh, viņš pastāstīs par iniciatīvām uh, turisma jomā. Lūdzu. Köszönöm szépen, elnök úr! Uh, a Task Force. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es eh, esmu viens no šīs turismu darba grupas eh, prieksēdētājiem, un es uzskatu, ka Mēs vienmēr runājam par Eiropas parlamentu interesējošām turisma lietām, tāpēc es vēlētos eh, pāris minūtes eh, veltīt tieši turisma jaunākajiem sasniegumiem. Un, ja jums ir kādi komentāri vai jautājumi, tad, eh, protams, jūs varat tos uzdot. Pirms divām nedēļām Strasbūrā, kad mēs balsojām par budžeta grozījumiem, tad Toreiz eh, mēs strateģiski uzvarējām EPP kopā ar EPP eh, referentiem eh, sagatavotais sagatavotā ideja par Eiropas turisma galvaspilsētu, un Eiropas parlaments toreiz atbalstīja šo ideju, un 2,5 miljonu eiro šobrīd ir atvēlēti turpmākajos gados šā projekta iedzīvināšanai. Un eh, es aizsūtīju referentam vēstuli un eh, pastāstīju, ka es um, uzaicinu diskutēt par šiem jautājumiem visus, kurus tas interesē. Un kopā ar um, parlamenta deputātu un arī ar komisijas pārstāvjiem sadarbībā mēs sagatavojam šo priekšlikumu. Un eh, šobrīd mēs esam apkopojuši idejas un esmu pārliecināts, ka tas būs daudzu gadu garuma projekts. Pirms pāris dienām Londonā sākās eh, Eiropas un Ķīnas turisma gada sagatavošanas periods, un eh, vairāki simti aktīvistu, vairāki simti klausītāji piedalījās gan komisijas organizētajās darba grupās, gan arī dažādās tādās kolaterālās dabas grupās. Un e, patiesībā tā bija mūsu ideja. Un mēs varam būt lepni Un, eh, ja jūs eh, vēlaties izmantot šo ideju arī, eh, teiksim, iedzīvināt dalību valstīs, tad esmu pārliecināts, ka 2018. <clears throat> gadā ideja vēl būs. Un vēl vēlētos pastāstīt transporta un turismu komitejai sekojošo. Pasaules turisma organizācijas priekšsēdētājs 26 Eh, decembrī ieradīsies Briselē. Mums ir sarunāta tikšanās, un ja jums ir kādas idejas, tad um, vēl ir iespējas tos, tās man atsūtīt. Vēl bez tam vēlētos eh, pateikt, ka arī šās komitejas sekretariāts man ir lielā mērā palīdzējis, un man bija tā iespēja piedalīties Bratislavas ministru turismu un transporta ministra konferencē. Un eh, arī šajā sanāksmē mēs eh, diskutējām par šiem jautājumiem, bet par to es varbūt eh, pastāstīšu mazliet vēlāk, bet vēl vēlētos pateikt, ka um, reģio, reģionu komitejā, burtiski mums blakus parlamentam, uh, Mēs eh, cieši sadarbojamies ar reģionu komiteju, un eh, viņi ir sagatavojuši atzinumu, kas eh, tieši skar jūni, jū, turismu jū, jomu. Un tās ir arī man, manās interesēs ciešāk sadarboties ar reģionu komitejas deputātiem. Es uzskatu, ka tas ir arī mūsu visu interesēs. Un reģionu komitejā ir ļoti daudzi kurus interesē turisma jomas sakārtošana. Un vēl, vēl viens paziņojums. Mūsu komitejas priekšsēdētājs Krāmerkungs ļoti aktīvi piedalījās gan diskusijās, gan arī praktisku padomu sagatavošanā par šo te bezmaksas interrail braukšanu. Un Šķiet, ka izveidotā darba grupa šo ideju atbalsta, un es eh, esmu uzaicinājis eh, divus eh, vācu jauniešus uz šo tikšanos. Tas ir paredzēts vēl šomēnes. Tā tad šajā tikšanās reizē arī mēs runāsim par šo ideju par bezmaksas interrailu jauniešiem. Un e, ja jūs interesē šī ideja, tad <clears throat> šī sanāksme ir visiem atvērta. Un vēl pāris piedzīvojumu. Tātad 15. 15. Um, novembrī ir viens pasākums, kuru mēs eh, organizējam, un vēl viens eh, paziņojums. Uh, Man ir uzaicinājusi Āzijas turisma asociācija, tās priekšsēdētājs. Viņi organizē nākam pavasara konferenci Briselē. Tas ir eh, patiesībā viens no lielākajiem turisma organizācijas biedriem. Un arī vakar Londonā, kā jau es pieminēju, ir tātad lielā Ķīnas un Eiropas eh, turisma mesa. Un um, Viņi ir sagatavojuši gan tādu paziņojumu, gan arī uzaicinājumu, un es esmu pārliecināta, ka šajā pavasarī paredzētajā konferencē piedalīsies ļoti daudzu Āzijas valstu turismu ministri. Visbeidzot, vēlētos pateikt, ka 2017. gads tā turisma grupa grupas eh, konferences idejas jūs varat iesniegt gan man, gan sekretariātam. Un eh, būtu ļoti labi, ja sekretariāts jau varētu sākt strādāt pie šām idejām. Un vēl viens eh, neliels komentārs. Nākamgad būtu ļoti labi, ja mums kaut kādā veidā izdotos piedalīties ilgtspējīgā turisma gada sagatavošanā un aktivitātēs. Tātad 2017. Eh, gads ir pasludināts par ilgtspējīgu turisma gadu, un eh, es eh, esmu vienojies ar Startautiskās turisma asociācijas priekšsēdētāju par to, ka Eiropas parlamenta deputāti varēs organizēt dažādus pasākumus, kuri atbilstu 2017. gada tēmai. Un visbeidzot. <clears throat> Tagad mūsu komitejas sēdē piedalās, eh, piemēram, arī vairāku pilsētu vadītāji no Kanārijas salām. Viņi piedalās arī mūsu organizētajos pasākumos. Paldies, ka jūs esat ieradies no Kanārijas salām. Jūs piedalāties gan mūsu komitejas sēdē, gan arī citās. Kanārijas salas eh, Eiropai ir ļoti svarīga turisma destinācija, un par to arī jums pasakamies. Paldies! Jā, šön, dass Sie da. Liels paldies par šiem ievadvārdiem. Tagad dodu vārdu profesoram uh, Paulam Pēterim. Okay, thank you very much. Paldies, paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies par man doto iespēju Eiropas parlamentam prezentēt mūsu sagatavoto pētījumu. Protams, es to neveicu viens pats. Patiesībā manā komandā strādāja septiņi, septiņi eh, pētnieki no, eh, gan no Vācijas universitātes, gan no uh, Anglijas, gan arī no Nīderlandes. Un šā pētījuma nolūks bija noskaidrot, kādas ir ilgtspējīga turisma attīstības tendences šobrīd, un kāda ir ilgtspējīga turisma produkti, un kā nodrošināt ilgtspējīgu turisma attīstību. E, tās ir patiesībā savā starpā gan saistītas, gan arī nesaistītas tēmas, un Es jums sniegšu tādu ļoti īsu pārskatu par pētījuma rezultātiem. Protams, turisma ietekme uz vidi pieaug vēl aizvien, un patreiz nav atrisināts tas, kā samazināt aviācijas ietekmi uz klimata izmaiņām. Kā jau es teicu, ilgspēja turisma produkti ir kaut kas cits nekā vieglais ceļš uz ilgspējīgu attīstību, un šķiet, ka nevar savietot kopā arī turismu, vides un transportu politiku. Tas nevienmēr katrā ziņā ir viegli. Un e, liela problēma ir arī, kā novērtēt, pēc kādiem kritērijiem izvērtīt ilgtspējīgu turisma gaitu. Vispirms par vidi. To jūs redzējat eh, šajā slīdītē, un ja jums priekšā ir papīra ziņojums, tas ir 25. lapas pusē. <clears throat> Protams, eh, ir vairāk ar turismu saistīti klimata aspekti, galvenokārt ir saistīti ar eh, transportu. Un 2004. gadā mēs jau sagatavojām ziņojumu, un tas arī patiesībā ir pēdējais ziņojums, ar kuru skaidri parādās uh, ka mēs esam tā kā drusiņi atpalikuši no pasaules visām tendencēm. Jūs redzējat, ka ir vairāki kritēriji, pēc kā mēs mērām vidē, piemēram, vides ietekme, piemēram, ainavas izmaiņas. Un e, šie te kritēriji tiek piemēroti kā Eiropas iekšējam turismam, un tiek domāts, ka iekšējais Eiropas turisms ir 40 turisms izraisa apmēram 45 miljārdu negatīvu ietekmi vidē. Un ja mēs raugamies uz starptautisko turismu, tad e, šie skaitļi ir vēl trīskārt lielāki. Tā tad ietekme ir milzīga. Visvairāk izmaksā tieši klimata izmaiņas, kaut arī Mēs tā īsti nevaram aprēķināt, kāda būs oglekļa dioksīda ilglaicīga ietekme uz vidi un kā tas ietekmēs izmaksas, bet mēs raudzījāmies arī uz socioekonomiskiem kritērijiem. Manis eh, apkopotie skaitļi skaidri rāda, ka turisms ir nozīmīga tautsēmniecības nozara. Turisms ir arī tā joma, kurā, ja tā, tā tad vairums turisma galamērķu ir no Eiropas uz citu Eiropas galamērķi. Un divas trešdaļas no visiem eh, turisma galamērķiem ir Eiropas iekšienē. Tomēr problēmas pastāv. Un tās ir saistīts ar turisma un arī ar darba sezonālo raksturu, kā arī ar ļoti mazaju, mazo peļņu daudzos turisma uzņēmumos, kas arī rada tādu nedrošību šajos uzņēmumos strādājošajiem. Un bieži vien ar tik mazu peļņu e, turisma operatori nevar nodrošināt vislabāko darbinieku piesaistīšanu. Savu pētījumu balstījām uz veselu virkni e, empīrisku pētījumu, izpētījām 162 ilgtspējīgu turisma iniciatīvu projektus visā Eiropā. Un šie projekti bija e, lielā mērā atšķirīgi. Ko mēs konstatējām? <clears throat> Liela daļa ilgspējīgā turisma iniciatīva joprojām saņem finansējumu no valsts, un ja publiskais finansējums vairs nepienāk, tad parasti arī iniciatīva pārtraucās. Un eh, šobrīd trūkst datu par šo ilgtspējīgā turisma projektu ietekmi uz uh, socioekonomisko un vides aspektiem. Kā jau es teicu, lielākā daļa ir galamērķa līmenī. Un tas nozīmē, ka transports uz un no galamērķa nav iekļauts. Tikai piecos desmit gadījumos no mūsu izpētītajiem iniciatīvām runa gāja par transportu. Ampul. Viens piemērs. Un eh, tas ir tāds ļoti tipisks transporta piemērs, tā tad alpīnās pērles, tajā ir 25 gala mērķi, kas ir pastāvējuši apmēram 50 gadus. Un eh, šie mm, gala mērķi apvienoja savus pūliņus, lai viņos turisti ierastos ar ilgtspējīgiem un vidē draudzīgiem transporta līdzekļiem. Viņi to sauc eh, par tā saucamo um, maz ietekmes uz vidi turismu, un eh, šajās vietās nav nedz uh, dzelzceļa stacijas. Patiesībā 25 devās uz šīm vietām ar vilcienu. No otras puses, viņi šo projektu sāka ar 25 galamērķiem, un projektā joprojām ir 25 galamērķi, bet eh, Alpu reģionā galamērķi pavisam ir tūkstots, tātad tā ir pavisam neliela daļiņa. Protams, mēs paraudzījāmies arī uz turisma un vides politikām. Un tapa skaidrs, ka turisma un vides politikas nevienmēr ir savītas kopā. Piemēram, vides eh, politikā vairāk ir visai Eiropas rakurs, un eh, vides politika mēģina risināt tādus globālus izaicinājumus kā klimata izmaiņas, kamēr eh, turisms eh, bieži vien ir vietējo varas iestāžu katrā ziņā reģionālā līmenī, un tad problēmas tiek risināts no apakšas uz augšu. Katrā ziņā vides problēmas risināt ar patreizējās turisma problēmas, eh, turisma politikas instrumentiem eh, nenāks viegli. Uh, uh, šajā diagrammā tas eh, varbūt īsti neatspoguļo mūsu atradnes pētījumā, bet šeit vienkārši parādās, kāda ir kopējā CO2 izmešu rādītāju kopums Un kāpēc samazināt šīs līnijas, kāpēc tas ir eksponenciāli uz leju? Mēs ceram, ka um, gan Parīzes vienošanās, gan arī nākamās tās ratificēs visas valsts un CO2 samazināsies. Tātad tā, tā um, bordo krāsas līnija, kas iet uz augšu, un tur ir iekļauts ICO standarti, par kuriem eh, septembrī vienojās Monreālā. Kā jūs redzējat, kaut kur otrajā šā gadsimta pusē abas šīs līnijas šķērso vienu otru, un tas arī ir varbūt otrs lielākais eh, secinājums, par ko vienojās ICAO Monreālā, un tie ir, eh, tie ir tirgus salīdzvarošanas instrumenti, tātad arī aviācijas sektors sāks maksāt par izmešiem, varbūt ne gluži maksāt, bet viņi būs spiesti nopirkt izmešu kvotas no citiem. Tātad šī te sarkanā pārtrauktā līnija rāda, ko darīs citi, un kā jūs redziet, pēc 80. gada tas nonāk zem nulles, un tas savukārt ir vērtējams pozitīvi. So, um, Aviācija joprojām ir neatrisināta problēma, un iespējams, ka tāda paliks arī tuvākā vai tālākā nākotnē. Jautājums joprojām ir atklāts, ko tad turisms kā nozare var pats šeit darīt. Un eh, tas ir viens no mūsu pētījuma piemēriem. Tas bija viens eh, Nīderlandes eh, priekšlikums, tātad tas ir tā saucamais ce, ietekmes uz vidi kalkulators. Un šeit tiek ņemts vērā ne tikai pārvietošanās ar lidmašīnu, bet arī 25 citi citi iespējami transporta veidi. Tātad par eh, lidmašīnām runājot, tad eh, jūs varat izmēr, izvēlēties dažādus lidojumus, un ir skaidri redzams, ka ir tādas lidmašīnas, kuru oglekļa pēda ir daudz lielāka nekā citu. Uh, Līdz ar to arī turisma operatoriem vajadzētu izma izmantot šo kalkulātoru, ja viņi to vēlas. Vēl bez tam ir apmēram 500 tūkstoši dažādu e, apmešanās vietu un māju vietu, kuras piedāvā savu oglekļa pēdas rādījumu. Un tādējādi jebkurš turisma operators var aprēķināt, cik konkrētais turisma brauciens būs oglo, oglekļa ilgtspējīgs. Tagad mūsu pētījuma secinājumu. Varbūt tāda lielos vilcienos. Patiesībā trūkst konkrētu datu par to, kādi ir turisma ietekmes uz vidi un sociālo jomu rezultāti. Pie tam eh, mēs iespējams nevaram ieskatīties nākotnē kā kristāla bumbā. Mēs nezinām, kā attīstīsies nedz gaisa satiksme, nedz arī, piemēram, dzelzceļa līnijas. Un eh, šā gadsimta beigās situācija, esmu pārliecināts, būs pilnīgi citāda nekā šobrīd. Uh, un tieši destinācijas gaisa ceļi, lidojumu maršruti un var mainīties. Lielā mērā turisms ir atkarīgs no publiskā finansējuma, ilgtspējīgs turisms, un tas eh, savukārt parāda, ka katra dalība valsts ir ieinteresēta ilgtspējīgā turismā. Visbeidzot, turisma, vides un transporta politikas nevienmēr savā starpā tiek savietotas, Un visbeidzot, gaisa transports joprojām ir karstais kartupels ilgtspējīga turisma problēmu izskaušanā. pāris eh, rekomendācijas, kas izriet no šiem, eh, no šiem, no šiem secinājumiem. Tie lielā mērā balstās arī uz ceturtā gada pētījumu. Mēs eh, uzskatām, ka turisma <clears throat> ietekmes kritērija tālāka izveida un piestrādāšana pie tiem joprojām ir vēlama, un eh, patreiz ilgtspējīgu turisma galamērķu tīkla izveide un arī ilgtspējīgas turisma politikas izveide. To vajadzētu iekļaut it visās politikas jomās. Un, protams, kā transporta dažādi projekti un jaunās idejas ietekmē ilgspējīgu turismu attīstību. Ņemot vērā attiecības turisms, transports, tad lielākā vidas problēma tieši saistīta ar ceļošanu ir aviācija. Piemēram, dzelzceļu tīkls dod daudz mazāku oglekļu pēdu bet, eh, protams, dzelzceļš, ar dzelzceļu jau mēs nepārvietosimies desmitiem tūkstošu kilometru. Tieši garie lidojumi ir vislielākie klimata izmaiņu ietekmētāji. Protams, eh, ir ļoti spēcīgi argumenti, kas saka, ka nevajadzētu turismu padarīt pilnībā atkarīgu no lidojumiem, bet atcerēsimies, ka šobrīd nav tā. E, lielākais ceļotāju skaits ceļā dodas ar mašīnu. Tāpēc e, bieži vien mēs domājam, ka lidot ir slikti, bet patiesībā ar mašīnām cilvēki ceļā dodas daudz biežāk. Un, e, protams, esam pārliecināts, ka arī dzelzceļa tīkla attīstība un lēto aviosabiedrību ienākšana arī eh, dos savu artavu ilgspējīgu turismu attīstībā. Protams, eh, kā nodrošināt gala mērķu sasniegšanu, un ir jābūt eh, kvantitatīvam monitoringam un kritēriju izveidē pār ilgspējīgu turismu attīstību. Un tagad, ko darīt pašiem uzņēmumiem? Situācija šeit ir līdzīga. Arī viņiem ir jādara tāpat kā politiķiem. Ir jau ļoti daudz dažādu eko marķējuma schēmu un algoritmu. Eiropā tāda ir ārkārtīgi daudz, bet um, arī profesionālo izglītībā uh, varētu vēl daudz ko darīt. Tieši turismu jomā strādājošo apmācībā ir vēl daudz caurumu. Un, uh, protams, arī kā turisma operātori varētu aprēķināt oglekļu pēdu. Un visbeidzot, iespējams, ka esmu runājis jau pārāk ilgi, bet šeit jūs varat redzēt, tas ir jūsu mapītais diskusiju turpmākās tēmas. Lielas paldies par šo prezentāciju. Tagad varam uzsākt diskusiju. Mm, Klaudija Monteigu lūdzu pirmā. Paldies priekšsēdētājiem. Lielas paldies par šī pētījuma prezentāciju. Varu tikai piekrist šai definīcijai attiecībā uz ilgtspējīgo turismu. Tas nav vienkārši segments, īpašais tirgus vai tirgus niša, tas ir ceļš, kas mums jāizvēlas visam turisma sektoram. Te runa par konkrētām iniciatīvām, tie jāskatās uz konkrētiem mērķiem, konkrētās uh, vietās, bet um, šie pamatmērķi jāpaturprātā visai nozares attīstībai. Un, lai īstenot šos mērķus, es vēlos atgriezties pie inteliģentā turisma vai uh, atvaļinājuma vietas. Te ir iespējams izmantot inteliģentas tehnoloģijas, tīklus, kas um, atvieglo piekļuvi atvaļinājuma vietai, atvieglo arī uzturēšanos, iespējams sadarboties vietējām struktūrām, kas var palīdzēt uh, organizēt šo uh, atpūtu ilgtspējīgā veidā. Šī digitalizācija ir ļoti liela nozīme. Jo skaidrs, ka ir cieši saiknes starp turismu, transportu un vidi. vidas jomā grūti ir veikt kon ļoti precīzus mērījumus, jo trūks datu statistikas, bet ir sociālajie aspekti, kā, teiksim, darba apstākļi, darba vieta. Mm, tas gan ir diezgan precīzi saskatāms. Un te varam runāt gan par jauniešiem, gan par sievietēm, kam turisms nodrošina darba vietas. Un mani šis sakarā interesē tās augtie turisma indikatori. Un uh, jūsu mm, iniciatīvas, kas te ir arī pieminētas, kas ir labas un kas jāatbalsta. Par to tieši gatavo pētījumu un svarīgi ir paskatīties, um, kādas no šīm iniciatīvām varam atbalstīt. Un tad man ir jautājums. Jūs uzdevāt jautājumu par transportu. Uh, turisma jomā, kā lūk siltumnīcas efekta gāzes, e, te tiek um, emitētas um, diezgan masīvi. Bet tagad mēs no aviācijas vēlamies novirzīties un vairāk izmantot dzelzceļu, ir tāda iniciatīva. Bet ko darīt, e, teiksim, valstīm, kas ir salu valstis? Kā tur nonākt? Nu, varbūt Eh, izmantojot kūģi, bet ļoti bieži tas notiek lidmašīnas palīdzību. Kādu nākotni jūs saskatāt šeit? Paldies, Klaudija, tā pardēla nākamā. Paldies priekšsādātājiem. Tas ir ļoti iepriecinoši runāt par ilgtspējīgo turismu šajā komitejā 2017. gadā. Mēs uh, attīstīsim ilgtspējīgo turismu, kā to pārēdz Pasaules turisma organizācija. Tā kā paldies par šo uh, brīnišķīgo pētījumu. Mēs redzam, kā tas viss attīstās reģionāli. Mēs redzam ietekmes piesārņojumu pieejamību, resursu patēriņu uh, un patēriņa modeli, kas šobrīd valda sabiedrībā. Mums tagad jāvienojas par risinājumiem, kas cerams būs saskaņā ar mūsu klimata pārmaiņu apkarošanas stratēģiju. Mēs visi atbalstam turismu attīstību Eiropā, to zina visi kolēģi, bet man interesē ilgtspējīgs turisms. Un nu, nu, ar kolēģiem jau šo to esam panākuši, par ko arī vēlos pastāstīt. Teiksim, tāds veiksmes stāsts parlamenta līmenī bija organizēts pasākums par godu starptautiskajai turisma dienai. Tur piedalījās gan parlamenta kolēģi, gan komisijas cilvēki. Tas ir piedalīsies. Jo, teiksim, Stavročičs kundze, kas ir uh, par izglītību atbildīgi, un arī Bienkovskas kundze iekšējā tirgus komisāri, un tā, protams, turisma cilvēki komisijā būs klāt, un kāpēc mēs to organizējam? Nu, lai nosvinētu, tas, protams, arī ir svarīgi, bet vēlamies mobilizēt resursus, ņemot vērā izaicinājumus, kas turismam ir Eiropā. Runa ir tieši par ilgtspējīgumu un klimata pārmaiņām, kas vienmēr jāpaturprātām. prātā Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzīgas investīcijas, diezgan masīvas investīcijas uh, inovācijās, cilvēku resursos, uh, tehnoloģijās, vidē un uh, mūsu vides resursos, dabas resursos. Mm, tā kā var teikt, ka mums vajadzīga stratēģija ilgtspējīgiem turismam, ko koordinē visos līmeņos un arī Briselē, kur tiek skatīti kompleksi jautājumi, kas skar turismu. Tagad par pētījumu. Par pārauku praksēm, ilgtspējīgā turisma attīstīšanai es pilnībā atbalstu šo iniciatīvu. bet te jāņem vērā arī pāris jauno aspektu. Tūrisms jāveicina arī tur, uh, kur pagaidām apmeklētā varbūt nav tik daudz, teiksim, uh, Rumānijā ir brīnišķīga Donavas piekraste ar brīnišķīgo floru un faunu, ko vērts apmeklēt un lūk. Tādas vietas, kurām ir milzīgs potenciāls, bet uh, tam visam jābūt līdzsvarā, jo mm, šie dabas areāli arī jāpasargā. Te nevajadzētu notikt piesārņošanai. Tam visam jānotiek ilgtspējīgi. Kā varam to darīt? Teiksim, izmantojot vietējo satiksmi. Un tad jādomā arī par apmeklētāju skaitu, kā to pārvaldīt, un trauksmes zvans. Piemēram, Donavas uh, krasti, un tur, teiksim, notiek transportēšana pa upi, un uh, tie jāskatās, lai flora un fauna no tā necieš. Un tas pats skar arī jūras un ezerus, tie, tās ir aizsargātās zonas, par kurām jārūpējas. Un tagad viena lieta varbūt, kas eh, īpaši neskar to, ko mēs dzirdējām prezentācijā, bet eh, tas saskan ar Istvana teikto par Eiropas turisma galvaspilsētu. Nu, mums tagad uh, ir pārstāvi no komisijas zālē, un uh, Es nezinu, vai jau detaļas eh, pazīstams par šo projektu, bet būtu labi, ja mēs šo titulu piešķirtu ne tikai ļoti pazīstamajām uh, vietām vai turistu apmeklēšanas objektiem. Varbūt eh, šo titulu varētu piešķirt arī pilsētām vai mazpilsētām vai, vai, vai dabas uh, uh, areāliem, kam ir liels turistu piesaistīšanas potenciāls, lai um, šis tituls būtu tā kā ceļazīme uh, uz uh, labāku nākotni mm, šīm vietām. Tas man šķiet būtu tā interesanti. Uh, Nu, galvenais šeit turisma stratēģijā neaizmirst par ilgtspējīgumu aspektu. Paldies, eh, Žil Evans. Paldies. Paldies arī Pēter, profesoram Pētersam. Um, šķiet, ka prezentācija bija ļoti laba. Pētījums arī izskatās ļoti interesants un te rodas daudz jautājumu, par ko varam runāt šodien un turpmāk. Un visu pirms. Uh, ļoti uh, interesanti, ka jūs runājat par šo dzelzceļa attīstību un uh, vilcieniem. Es esmu no Velsas, un Vels ir milzīgs potenciāls šai ziņā, bet uh, komunikācijas kanāli, tad, tad, infrastruktūra uh, problemātiska, un uh, mēs runājam ne tikai par uh, labākiem vilcieniem, bet arī par jauniem dzelzceļa maršrutiem, lai samazinātu ceļu satiksmes intensivitāti. Un Tad jūs runājat arī par eko uh, um, zīmoliem. Tādu ir simtiem Eiropā. Daudz ir ļoti veiksmīgi. Bet uh, dažreiz tie izraisa apmulsumu turistiem, jo tie ir ļoti atšķirīgi, nav vienota standarta. Ēst mēroga certificēšana šiem zīmoliem būtu kaut kas ļoti svarīgs, jo patērētāji to vēlas un tas pastāv citās jomās, pārtikas industrijā un citur. Un tas darbojas ļoti veiksmīgi, tas var palīdzēt. Ir daudz veiksmīgo vietējo reģionālo iniciatīvu, ko varam izmantot un no kurām varam mācīties visā ēs. Jūs pieminējāt Parīzi un CO2 izmešus ka lūk nepieciešams vairāk aktuālāko pētījumu. Nu, mēs jau aptuveni saprotam, kā turisms ietekmē klimatu, transporta jomu tīpaši, būtu vajadzīgas smalkākas detaļas šeit, bet uh, es uzskatu, ka arī vajadzētu padomāt, kā klimata pārmaiņas pašas par sevi ietekmē turismu, teiksim, piekrastes erozija, plūdi, tādas lietas. Tas jau viss ietekmē turisma industriju. Te, to var piesaistīt ilgtspējīgajam turismam ļoti veiksmīgi, man šķiet. Un pēdējā lieta - sociālie jautājumi, socioekonomiskie aspekti. Ilgtspējīgums ir. Uh, plašs lauks. Un te var runāt par valodu, kultūru. Es esmu no Velsas, kā jau es teicu, mums ir uh, valodu, uh, minoritārās valodas, uh, teiksim, velsiešu valoda, ko runā tikai dažās kopienās, un turismam ir ietekmas to visu, un arī uz kultūru. Tātad šeit parādās turisma sociālajā aspekti vairāk un uh, tie ir jāņem vērā. Turisms ietekmē kultūru un valodas, un nevienmēr tas ir negatīvi, kaut arī, nu, bieži tas tā ir. Bet arī šos negatīvos faktorus var izmantot, var uh, grozīt, uh, un var to visu pārvērst par pozitīvu pieredzi cilvēkiem apmeklējot dažādus reģionus un mācoties kaut ko jaunu. Paldies, Ines Ailsendere! Paldies priekšsēdētājiem. Šis pētījums tiešām ir ļoti interesants. Paldies, profesor Pēters. Um, man interesē valstu atlases šeit, atlases kritērija. Jūs runājāt par paraugu praksēm, uh, kas te ir citētas, un tam tika atlasītas atsevišķas valstis. Varbūt jūs tas skatījāties uz atsevišķām turisma nozarēm, teiksim, sporta turisms, kultūras turisms, kultūras mantojums, tāds lietas kā koncertu apmeklēšana, rock grupu koncerti, nu, un tad arī veselības turisms. Var, var, es nezinu, vai varbūt tomēr valstu kategorijas te skatīt vai turisma veidus kā kritēriju. Nu, un, teiksim, Spāniju jūs ieklasējāt pie rietumu valstīm. Mēs sevi uzskatām par vidusjūras valsti vairāk. Bet, nu, ir arī tā kā vairāk Atlantijas daļa, um, nu, kan Kanāriju salu, kolēģi jums to teiktu, bet um, tomēr, nu, tā kā drīzāk vidusjūras valsts. Nu, kā, nu, jūsu klasifikācija nav gluži precīza. Bet labi par projektiem. Jums ir ēdenes projekts, ko finansē komisija, bet arī kalipso projekts, kas ir vairāk sociāls pēc rakstura, un tad mēs atkā novirzāmies no sezonālā rakstura mm, viesnīcu īpašniekiem ar to rodas grūtības, jo ziemā uh, viesnīcas ir tukšas, vasarā pārpildītas, savukārt austrumos liela vieta ir kultūras turismam, ar ko varbūt ir grūtības citiem reģioniem. Nu, interesanti redzēt, tad mēģināt sasaistīt šos jaunos elementus. Un tad mēs piestrādājam arī pie aprites ekonomikas šobrīd ļoti intensīvi. Mēs runājam par materiāliem un produktiem, bet eh, iespējams ir eh, laiks pievērsties pakalpojumiem arī. Mums ir plašs eh, piedāvājums. Ražošanas, tad līdz pakalpojumu sniegšanai, tā arī savā ziņā aprite to arī iespējams kaut kā racionalizēt un šeit iestrādāt varbūt. Un aviācija. Kā jau teica kolēģi, mums ir salas, mums ir attāli reģioni. Nevar teikt, ka es tur braukšu vilcienu. Lielākoties tur lido. Un tad jāskatās, ko varam darīt aviācijas sektorā, lai mazinātu šo oglekļa nospieduma. Un tad arī turisma nodevas. Mm, dažām Spānijas iestādēm esam sadarbojušies un, un esam vienojušies par turisma nodevu, turisma nodokli. Nu, teiksim, pāris eiro jāsamaksā par pludmales apmeklējumu. Un citādi mm, cilvēks netiek līdz pludmalei, jo vai nu šī pludmale nav publiska, vai nu ir nu, citi apsvērumi. Bet uh, parasti jau publiku un turistus grūti pārliecināt par šādas turisma nodevas nepieciešamību. Parasti jau visi uzreiz protestē. Uh, kā jūs varētu risināt šo problēmu? Un tad runa bija par izmešiem. Bet te sīkāk jāpēta, kas notiek ar klimata pārmaiņām ir um, tad, pazīstami turisma mērķi, kas ļoti cieši no klimata pārmaiņām. Ir vietas, teiksim, kar, kas ir pilnīgi atkarīgas no turisma. Un tur tādas monokultūras un no uh, klimata pārmaiņas šos reģionus ļoti ietekmē. Lielas paldies, Izabela de Monta, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, liels paldies arī uh, profesoru kungam un visiem, kas piedalījās šī pētījuma sagatavošanā. Vēlos pateikties arī Korāca kungam no komisijas par komisijas pienesumu. Sākšu ar kādu faktu, kas jūs noteikti nepārsteigs. Šajā pētījumā ir pateikts, ka vairākums turistu ir Eiropas pilsoņi. tad būtībā tas ir iekšējs turisms. Un tas atbilst tendenci, kuru identificējām arī mēs savā eh, atzinumā, eh, kur es biju referente. Varbūt eh, nākotnē tas mainīsies, bet tas norāda arī, ka mums jāparūpējas par atbilstīgu politiku, vajadzīga integrētā pieeja arī vietējam transportam, vietējam uh, valsts transportam. Mēs zinām, ka tikai 4% turistu izmanto, piemēram, dzelzceļa piedāvājumus. Gaisa transports ir uh, populārāks, uh, tur daudz tiek darīts, piemēram, uh, meklējot risinājumus ar alternatīvajām degvielām, un citiem izmēšu samazinājuma uh, variantiem. Uh, mēs vēlamies, protams, izveidot uh, vienotās debesis un atvieglot aviācijas problēmas. Uh, jāpatur prātā, ka nākotnē attīstīsies arī veselības turisms. Veselība ir ļoti svarīgs aspekts. Pētījumā to vajadzētu uh, uzsvērt. Pas, pašlaik tā ir tikai uh, tirgus niša, bet tā strauji attīstās. Ilgtspējīgā uh, attīstība turismā ir ļoti aktuāla. Turisms var būt ilgspējīgs tikai tad, ja izmantosim alternatīvos enerģijas avotus. Daudz cilvēki, kas izvēlas alternatīvo enerģiju, to dara, lai mazinātu izdevumus Bet ko tad dara, piemēram, uh, viesnīcas, lai mazinātu ietekmi uz vidi? Diez vai viesnīcas būs gatavas veikt plašas pārmaiņas, ja tas tām nebūs izdevīgi. Runājot par uh, uh, dalīšanas ekonomiku un cirkulāro ekonomiku, mēs zinām, ka pašlaik uh, ir ļoti uh, populāras uh, tādas alternatīvās naktsmītnes privātu mājās, nevis viesnīcās. Kādu pieju mēs varam izmantot? Uh, vai nevajadzētu kādu pētījumu par uh, dalīšanas ekonomiku, lai noteikti tendences šajā nozarē? Paldies! Tagad uh, došu vārdu Pēters kungam atbildēt uz komentāriem. Jā, liels paldies! Paldies par uzdotajiem jautājumiem un izteiktiem komentāriem. To bija krietni daudz, un es pievērsīšos tagad uh, dažiem no komentāriem. Vispirms par turisma indikātoru sistēmu. Mēs zinām, ka tāda pastāv. Un es varu tikai atbalstīt ideju, uh, ka mums um, tā jāizmanto plašāk. Tik tiešām um, mums pašlaik vēl nav plašu zināšanu par turisma ietekmi Eiropā. Varu atbalstīt ideju, ka šī sistēma plašāk jāizmanto. Vairāk kārt šodien tika runāts par pārēju no Uh, gaisa pārvadājumiem uz citiem transporta veidiem. Jā, protams, uh, daži turisma mērķi tam nav piemēroti. Ir uh, tādi turisma mērķi, kas atrodas tālāk no parastajiem maršrutiem, piemēram, attālās salas ir tāds sarežģīts gadījums. Tas jāņem vērā, bet domāju, ka jāsaprot arī, ka jau pašlaik uh, aviācijas uh, piedāvājums uh, saskarās ar savām robežām. Uh, bet līdz gadsimta beigām uh, aviācijas maršrūtu skaits pieaugs varbūt desmit reizēs, bet vai tas ir nepieciešams? Uh, salas, starp citu, ir tikai neliela daļa no turisma mērķu un um, ņemot vērā klimata pārmaiņu ietekmi uz turismu, tas ir uh, reāls izaicinājums. Tas izmaksā miljoniem un miljārdiem eiro. Ja visu ņem vērā, tad turisma nozares interesēs ir atrisināt klimata problēmas. tika uzdoti jautājumi, piemēram, par Eiropas turismu pilsētām. Proti par to, ka vajadzētu šajā iniciatīvā iesaistīt ne tikai pazīstamas, plaši pazīstamas pilsētas. E, ir ļoti interesants projekts ar nosaukumu Skitos, Uh, kas tieši koncentrējas uz mazajām pilsētām. Piemēram, Gēteborga Zviedrijā. Uh, šī pilsēta izmantoja uh, mārketinga stratēģiju, vēlējās piesaistīt vairāk turistu um, salai, kas atrodas pie šīs pilsētas. Un tur bija reāla problēma. Uh, jo desmit tūkstoši cilvēku pēkšņi gribēja doties uz šo mazo saliņu. Un tur bija tikai viena publiskā tolēte. Es domāju, ka man nekas vairs nav jāskaidro. Tad šī, šis projekts bija pārāk veiksmīgs. Tā kā mums ir vajadzīgs labs līdzsvars starp izaugsmi un uh, reālajiem apstākļiem. Vairāk kārt es dzirdēju avia, eh, teikto par aviācijas ietekmi uz klimata pārmaiņām. Protams, eh, svarīgi eh, strādāt pie alternatīvajām degvielām, bet jāsaprot, ka biodegviela ir tāds samērā vieglas risinājums, var izmantot tās pašas lidmašīnas ar biodegvielu kā ar fosilajām degvielām. Uh, bet uh, oglekļa pēdi jau nemazinās par 100% un reizēm tāpat palielinās, bet reizēm tad samazinājums ir par 30 līdz 60%. Tā kā nevar pilnībā novērst oglekļa izmešus. Protams, situācija uzlabojas, bet ne tik strauji, kā būtu nepieciešams. Uh, Tā kā, kā es teicu, ir iespējams izmantot alternatīvās degvielas, bet kopumā enerģijas patēriņš ir ļoti augsts. Un tad mums vajadzēs ražot daudz vairāk cita veida enerģijas, piemēram, uh,